Hi, good morning. I... Labrīt, es domāju, ka mēs varētu sākt mūsu šā rīta sanāksmi. Man jāsaka, ka notiek ļoti daudz paralēlu sēžu, kas mūsu deputātiem e, ir e, interesantas, un tas nav labi. Um, tiešām ir e, diezgan sarežģīti dažkārt saskaņot sēžu laiks. Mums ir ļoti interesanta darba kārtība šorīt. Uh, Eh, divi galvenie punkti. Viedokļa apmaiņa par reliģiskās pārliecības brīvību, tas ir jautājums, kas tiek aktīvi apspriests gan parlamentā, gan visā Eiropas Savienībā, arī ANO pēdējo mēnešu laikā, un mēs esam arī uzņēmuši kontaktus ar cilvēkiem Arābijas pussalā un eh, Sīrijā, kas mūs informēs par cilvēktiesību situāciju. Viņi ir eksperti šajās jautājumos. Uh, Tad, kad mums būs Skype savienojums, franču kabīne saka, ka viņiem ir problēmas. Nezinu, kāda ir problēma. Es eh, nesaprotu to valodu, kurā jūs runājat. Tā tad izskatās, ka viss ir kārtībā. Labi. Jā, mums būs Skype. Uh, savienojums. Es zinu, ka tūkiem tas nepatīk, bet mēs runāsim angliski. Bet ir labāk uh, sa sarunāties ar cilvēktiesību aizstāvjiem šādā veidā, nekā nerunāt ar viņiem vispār. Sākotnēji bija plānots, ka mēs uh, apspriedīsim Veronikas de Kaiseras ziņojumu par demokratizācijas atbalstu, bet tā kā afetā pirms divām dienām bija tik plašas un interesantas debatas, mēs uh, izdomājam, ka par to nerunāsim. Šo pēcpusdienu būs eh, ēnu uh, referents sanāksme ar Dekaizers kundzi, lai apspriestu kompromisa grozījumus. Es ceru, ka tie būs ļoti labi un nāks tieši laikā. Un vēl gribētu piebilst vienu lietu par darba kārtību. Bilbrauder kungs Eh, fonda īpašnieks no Anglijas ir eh, Eiropas parlamentā, lai piedalītos diskusijās par Magnītska lietu un pēdējo notikumu attīstību, un tas eh, notiks parlamentārās sadarbības komitejā starp Krieviju un Eiropas Savienību, un es viņu aicināju vismaz uz desmit minūtēm ienākt pie mums, lai izskaidrotu situāciju arī mums. Jo, ja atcerēsieties, tad uh, tas bija Andrikienas kundzes ziņojums, eh, igadējais ziņojums par cilvēku tiesībām, kurā arī bija pausta nostāja par šo lietu, un tāpēc ir ļoti svarīgi mums sekot šo notikumu attīstībai. Ar jūsu atļauju tātad viņš eh, ieradīsies apmēram 10. vai pus 11. un 10 minūtēs izskaidros situāciju. Vai mēs varam apstiprināt protokolus? sēdēm, kas notika 10. janvārī un 14. un 15. martā. Izskatās, ka jā, tad daži īsi paziņojumi. Lībijas referente Anna Gomeša, dzimuma līdztiesības komitejas priekšsādātāja Brita Svensone un es, mēs visi trīs uzrakstījām Aštons kundzei vēstuli, jautājot par Eman Alobeidī kundzes pazušanu un arī tiek ziņots, ka 20 tūkstoši aizturēto ir pazuduši Lībijas uh, rietumu daļā, kas joprojām ir, kā mēs zinām, Kadafī kontrolē. Atbildēja, Eštons kundze atbildēja, ka Eiropas Savienības veiktā rīcība pret uh, Kadafī režīmu starptautiskās institūcijās un arī ar īpašiem instrumentiem uh, Eh, tātad šie pasākumi tiek veikti, un Eiropas Savienība arī izlēmusi, ka ja eh, ANO cilvēktiesība birojas lūgs, tad mēs varētu veikt arī KDP militāro misiju, lai atbalstītu humanitārās palīdzības sniegšanu šajā reģionā. Tātad Lībija ir svarīgs uh, temats daudzām komitejām šajā parlamentā. Amnesty International svinēja savu 50. gada dienu arī šeit parlamentā. Tas bija ļoti interesants pasākums un uh, pódiums, tad, tad šis te, uh, šī pults, kas uh, ir pie Voxbox, uh, būtu tur jāatstāj, jo tas, manuprāt, bija ļoti labs eksperiments, kāds tika organizēts. Tātad rezolūcijas uh, māja plenārsēdē Azerbaidžāna radīja zināmu satraukumu no iestāžu puses, jo prezidents Buzeks, priekšsādātais Buzeks bija pirms dažām dienām Azerbaidžānā un man informēja, ka viņš sniedza ļoti skaidru nostāju par eh, cilvēktiesību situāciju šajā valstī. Tad bija steidzama rezolūcija par Baltkrieviju, kas atkārtoti uzsvēra mūsu dziļās bažas par cilvēktiesību situāciju šajā valstī, un daudz kolēģi ir kontaktējušies ar DROA, uh, aicinot, lai Baltkrievijas situācija tiktu turmākajās nedēļās vai mēnešos apspriest mūsu komitejā. Un mēs skatām šo iespēju, jo tiešām būtu pienācis laiks atkal paraudzīties uz šo valsti, kad uh, opozīcijas pārstāvjiem tiek, uh, notiek tiesas sēdes un tiek spriest sodi. Šrilanka rezolūcijas beigās Tātad rezolūcija gal beigās bija diezgan vāja formulēta, un eh, diez vai tas izraisīs eh, liels aktivitātes Eiropas Savienībā. Man ir žēl, ka tas tā ir, un tiešām kauns, ka mēs neaizstāvam starptautisko taisnīgumu un apvainojumu vai apsūdzību izmeklēšanu, runājot par karnoziegumiem. noziegumiem Ar lielu prieku paziņoju, ka apakškomitejas delegācija devās pagājušajā nedēļā uz Honduras un Meksiku. Ričards Hauits, kas bija vadītājs, tikko ienāca un teica, ka viņš bija ļoti priecīgs par šo braucienu. Viņš nevar palikt, bet viņš eh, jūnijas sēdē eh, sniegs savu paziņojumu pārskatu. Un eh, galvenokārt tika runāts par nesodāmību. Tā ir galvenā problēma Meksikā un arī Hondurasā. Bet pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies. Tad par Krieviju. Eštons kundze un citi ir snieguši paziņojums par otro eh, spriedumu Hodorkovsku un Ļebeģevi lietā. Un eh, tas nav pārsteidzoši, ka viņu Eh, ilgais cietumsilds tika vēlreiz apstiprināts, bet tik un tā mēs sniedzām paziņojums. Gribētu paziņot, ka būs koncerts, lai sniegtu atbalstu šai lietai, un eh, Krievijas cilvēktiesība aizstāvji Strasbūrā, ja nemaldos, tas būs 5. jūlijā. Paldies, Leonidas! Eh, es ceru, ka mēs varēsim visi piedalīties šajā koncertā. Vakar Mēs saņēmām informāciju par Eiropas Sanības un Krievijas regulārajām konsultācijām un varējām vērot, ka tiešām institūcijas tieš, tiešām diezgan labi uh, komunicē, šķiet mēs esam vienoti, un es informēju ārējās darbības dienestu, ka pilsoniskās sabiedrības pārstāvi e, vēlētos organizēt paralēlu pasākumu ēst un Krievijas samita laikā, kas notiks Nižnī Novgorodā 9. un 10. jūnijā. Es domāju, ka mums kā dro komitejai vajadzētu atbalstīt uh, šo plānu, un tā būs pirmā reize. Tiešām ir ļoti aktīva uh, cilvēktiesība aizstāvju uh, kustība Nižnī Novgorodā, un viņus vajadzētu atbalstīt. Kaljapinkungs pirms pāris gadiem uh, kurš ir uh, jurists un cilvēktiesība aizstāvis, saņēma Frontline balvu. Tieši pateicoties viņa aktivitātēm aizstāvot cilvēktiesības un cilvēktiesību um, pārkāpumu upurus Ziemeļkaukāzā. Viņš arī ir no Ņīžnī Novgorodas. Tagad par Izrēlu. Es ceru, ka deputāti varēs palikt vai arī atgriezties uh, uz šo punktu, jo Mums būs uh, neformālā sanāksme ar, ka, ar Kino Lipmanu uh, par uh, Izraels jautājumiem. Tātad uh, lūdzu pieņemiet zināšanai, ka pēc šodienas sēdes būs šī sēde un ceru, ka varēsiet ierasties. AFET turpina apspriest partnerattiecību un sadarbības nolīgumu ar Turkmenistānu. Uh, Bija parlamenta delegācija, kas devās uz Turkmenistānu nesen, kur es arī piedalos uh, kā aizstājēja uh, Vidusāzijas delegācijā. Man jāsaka, ka visu šī delegācija bija ļoti vienota savā nostājā par to, ka cilvēktiesību situācija ir sarežģīta vai pat ļoti sarežģīta, un ka ES pārstāvjiem vajadzētu tiešām ļoti aktīvi prasīt, lai Turkmenistānas režīms panāktu uzlabojumus. Uh, atļaujot ANO īpašajiem sūtņiem ierasties valstī. Uh, šis te īpašais sūtnis par reliģijas brīvību ir bijis šajā valstī, bet būtu uh, ļoti svarīgi, lai arī īpašais sūtnis pret spīdzināšanu varētu apmeklēt šo valsti. Un viens ļoti svarīgs institucionāls aspekts šiem nolīgumam starp Turkmenistānu un ES ir tas, ka tā kā parlaments uh, ir prasījis uh, īpašu monitoringu mehānismu, raugoties uz drūmo cilvēktiesību situāciju, uh, Tagad uh, Eiropas ārējās darbības dienests vienā no mūsu sanāksmēm ir noraidījis šo aicinājumu, jo tas graušot institucionālo līdzsvaru. Mūsu juridiskais dienests tagad uh, pārbauda šo apgalvojumu, un um, mēs uzskatām, ka jābūt pēc iespējas labākai kontrolai šādam ļoti svarīgam nolīgumam, un tas būtu arī pirmais uh, partnerattiecību un sadarbības nolīgums, kas tiktu pieņemts Lisabonas režīmā. Lūdzu, pievērsiet uzmanību Fūles kunga vakar teiktajam. Viņš teica, ka parlamentam ir cieši jāiesaistās jaunajā kaimiņa attiecību politikā. Tā tad varbūt ir kaut kāda iespēja uh, attīstīt tādu kā parlamenta monitoringu mehānismu. Tie bija priekšsādātais paziņojumi. Ceru, ka tie bija noderīgi. Un gribētu sveikt Kambodžas cilvēktiesību komisiju. Jā, sveicu jūs šeit mūsu sēdē, un mēs vienmēr ar lielu prieku kontaktējamies ar cilvēktiesību aizstāvjiem un institūcijām no citām valstīm. Liels prieks jūs šeit redzēt, un noteikti būs kādreiz tuvākajā nākotnē jāapspriež arī cilvēktiesību situācija Kambodžā. Mani informēja, ka delegāciju vada viņa ekscelents Maksambats, kas ir šīs komisijas priekšsēdētājs. Sveicu jūs šeit. Tad tagad varam pievērsties eh, mūsu diskusijai par uh, ticības un reliģiskās pārliecības brīvību. Uh, Šeit eh, mums ir privilēģijas veikt eh, profesoru Hainu Bielefeldu, kas šobrīd ir ES īpašais sūtnis šajā jautājumā, un gribētu sveikt arī Sāru Veidvederi un Pelilopu Forkneri, kuras pārstāv Eiropas eh, platformu pret uh, reliģisko neiecietību. Un mums ir liels prieks, ka Žants Misels Hurts, kas uh, no ārējā darbības dienesta ir šeit. Sveicināti! Tiesības uz ticības brīvību ir universāls cilvēktiesības un uh, pamatots tiesību princips, tas ir 18. pantā uh, vispārējā uh, cilvēktiesību deklarācijā un uh, uh, tas ļauj cilvēkiem pulcēties un demonstrēt par ticības brīvību. Eiropas Savienībai ir svarīgi, ka uh, Eiropas cilvēktiesību konvencijas 9. pāns un Eiropas pamatiesību hartas 10. pāns ir ļoti būtiski šajā aspektā. Tātad ticības brīvības eh, tiesības eh, nosaka, ka cilvēks var izvēlēties savu ticību gan privāti, gan publiski, gan grupās, eh, praktizēt šo ticību, ehm, bet tas attiec arī uz uh, ateistiem, tātad neticīgajiem, viņi arī var brīvi izvēlēties šo savu pārliecību. Tā ir ļoti būtiska, tas ir būtisks tiesības, jebkurā demokrātiskā sabiedrībā tās ir jāaizstāv, jāveicina un uh, jādara tas visur un attiecībā uz visiem. Tātad ar lielu nožēlu mēs varam konstatēt, ka tas veids, kā šis princips uh, tiek ievērots, jo daudz to pārkāpj, uh, vardarbība, diskriminācija, juridiski ierobežojumi, tas tiešām jā, jāsacina. Mēs atceramies, ka janvārī parlaments pieņēma rezolūciju, kurā tas uh, nosodīja uh, um, nesenos vardarbības aktus pret kristiešiem visā pasaulē. Diemžēl mēs saņemam uh, jaunu informāciju aizvien, aizvien par šādiem pārkāpumiem Pakistānā. Uh, um, ir uh, šie gadījumi. Un uh, Arī Sofijā mēs redzējām nesenos uzbrukumus mošajai, kas uh, rada mums satraukumu un jautājums par to, kas tad notiek. Reliģiskās vārdarbības fenomens, diemžēl, attiecas uz visām reliģijām visā pasaulē. Mēs joprojām esam uh, satraukti par uh, likumiem, kas ir pret uh, zaimošanu vērsti. Uh, EU countries have succeeded and have brought. Un uh, kas uh, ir palīdzējis izveidot iecietīgākas nostājas, un mēs uh, gribētu uzklausīt šos aspektus no īpašā referenta Bielefelda. Tagad es gribētu dot vārdu runātājiem. Man šķiet, ka būs jāraugās pulkstenī, jo mums ir jāparedz arī laiks jautājumiem un komentāriem no kolēģi puses. Tāpēc vispirms apvienoto nāciju īpašais referents Bielefelds reliģiskās brīvības jautājumos. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par jūsu jaukajiem ievadvārdiem, dāmas un kungi. Esmu pateicīgs par iespēju uzstāties jūsu priekšā. Ierobežoto savu uzstāšanās laiku es izmantošu, lai sniegtu konceptuāliem skaidrojumiem, kuri pēc sava rakstura nav akadēmiski, kā jūs redzēsiet, bet kas ir ļoti praktiski. Un runājot um, par um, šiem konceptuālajiem punktiem, es gribētu pievērsties globālāk izpratē reliģiskās brīvības jautājumiem. Konkrēti gadījumi, individuāli gadījumi dažādos uh, dažādos aspektos un dažādās konfigurācijās ir mans ikdienas darbs. Un tad, kad es veicu savu darbu, tad es saskaros ar šokējošiem gadījumiem, un visvairāk šokē man tas, kādā pakāpē var tikt pacelts naids starp kopienām, starp reliģiskām grupām, un kur ir paradoxāla baiļu un abrīnas kombinācija. Tas tik tiešām ir šokējoši. Taču, ja jūs skatāt uh, atsevišķus gadījumus, bet kopumā tad jūs aptverat, ka nepastāv Eh, eh, upuru reliģija pret pāridarītāju reliģiju. Eh, situācija ir ļoti atšķirīga dažādās valstīs un reģionos, un vajadzētu izvalst, izvairīties no jebkāda veida esenciālisma, kas padarīt vienus par pārdarītājiem, otrus par upuriem ieskaitot pat politisko struktūru ikvienā valstī, vēsturisko situāciju, kultūru vai tās trūkumu, starpgrupu komunikācijā, kritisku pilsoniskās sabiedrības darbību, mēdīju apziņu un, protams, tradīcijas, reliģisko iecietību vai neiecietību attiecīgā valstī vai reģionā, cilvēktiesību situāciju kopumā. Ja mēs runājam par tradīcijām, tad iecietības vai neiecietības tradīcijas ir būtiskas, taču tās nevar vienkārši atskaitīt no šīs reliģijas dogmatiskā veidu e, projekta. E, cilvēki e, ir tie, kas ir atbildīgi cilvēki, var mainīties, attīstīties savā pārliecībā, un tas mums ir jāpatur prātā. Bet tagad es gribu pāriet pie trim punktiem, kurus es gribētu paskaidrot konceptuālā līmenī, jo reliģiskā brīvība ir cilvēka viena no tiesībām, ne tikai praktiskā līmenī un arī konceptuālā līmenī. Un tik tiešām pastāv risks, ka reliģijas brīvības kontūras eh, tiek padarītas aizvien neskaidrākas vai apvērstas. Un par trim eh, punktiem, par kuriem es gribu runāt, pirmais varētu izklausīties jums pilnīgi banāls, bet uh, Lietas ir jāpaskaidro. Eh, reliģijas eh, brīvība ir universāla cilvēku tiesība. Tā sakņojas cilvēku cieņā. Un es gribu citēt pirmo teikumu, pirmo cilvēku tiesību starptautiskā dokumenta, kas ir cilvēku tiesību eh, universālā deklarācija iedzimtās cieņas atzīšana ik vienam cilvēkam, kas rada pamatu universālismam. Un paziņojums par cilvēka eh, cieņu, lai izprastu cilvēktiesības kopumā vai eh, ticību kopumā, nozīmē to, ka sākuma punktam vienmēr ir jābūt cilvēkam un cieņai. Mēs nevaram skatīt eh, reliģiskās brīvības vai ticības jautājumu ar sarakstu, kur ir uzskaitīts iepriekš definētas opcijas, kā tas notiek daudzās valstīs. Ir dažādas valstīs, daudzos pasaules reģionos, kas konstitucionāli apsola reliģijas brīvību un pēc tam piedāvā opcijas. Ir jābūt eh, jūdu, musulmaņu vai kristiešu. Reizēm ir, ir vairāk, reizēm mazāk opciju, reizēm reliģija nav, bet eh, ja jūs pieturaties pie universālā eh, šī tiesība rakstura, tad cilvēka cieņai un pašsapraš sevis izpratnēji jo, ja nav cieņas, tad paša izpratne var būt ļoti atšķirīga. Un tāpēc apakš, cil, apvienoto nāciju cilvēktiesību komitejā 18. pantā starptaut izmantoja sekošu formulējumu savā starptautiskajā nulī, eh, ziņojumā par cil, pilsoniskajām politiskajām tiesībām. Uh, ka eh, reliģiskā brīvība nozīmē eh, monoteiskas, politeiskas un cita veida ticības. Šeit tiek ieskaitītas tradicionālās, netradicionālās reliģijas, mazās, lielās grupas, konvertētas grupas, minoritātes. Minoritātēs visiem ir jāsaņem sava aizsardzība. Uh, uz vienlīdzīgiem pamatiem. Tas ir universālais gars un ne tikai gars, bet arī burts e, reliģiju e, brīvības gadījumā. Un pat apvienoties, apvienoto nāciju dokumentos pietu, ir tendence pieturēties pie definēta saraksta. Un tad mēs eh, uzskatām, ka tā ir atšķirīga pieeja. Otrais pun punkts no manas puses e, pat vairāk atkārtošos, e, reliģiskā brīvība ir e, tiesības uz brīvību, bet mums tas uz to ir jāuzstāj un tas ir jāpaskaidro. Reliģijas brīvība, un jau priekšsēdētāji to pieminēja, savā ievadrunā ieskaita daudzas eh, dažādas brīvības, tādas kā eh, brīvība meklēt nozīmi, brīvība nonākt pie visatšķirīgākajiem rezultātiem, brīvība komunicēt vai brīvība to nedarīt. Vienmēr ir šī negatīvā iespēja ja nedarīt kaut ko, brīvība būt pašam un, un vienam pašam, brīvība paust savu reliģisko vai nereliģisko pārliecību publiski vai to nedarīt Šeit ir dažādas eh, šķautnes, pozitīvas, negatīvas, tā skaitā ar brīvību mainīt vai publiski atsacīties, vai jūtīgi uztvert. Ja jūs nopietni izturties pret brīvību, tad tā nav brīvība kaut kā, eh, starp kaut kādām opcijām, bet brīvība atrast eh, pašam savu ceļu, brīvība mainīties un iekšējais komponents eh, reliģija brīvībā eh, bauda pilnīgu aizsardzību. Eh, un taiskaitā uh, publisku um, savas pārliecības paušanu. Ir iespējami ierobežojami, pamatojami ierobežojami, taču tie drīkst tikt piemērot saskaņot precīzi definētiem kritērijiem. Un šeit ir jārīkojas ārkārtīgi piesardzīgi, lai saglabātu lietas būtību. Ja mēs izturamies pret brīvību nopietni, tad ir pilnīgi skaidrs, ka šīs brīvība tiesības uh, ir cieši saistītas, nesarojami saistītas ar citām tiesībām un brīvībām, tā skaitā uh, apziņas un izteiksmes brīvību un tā tālāk. Es ar to gribu sacīt, ka šis skaidrojums ir nepieciešams, jo pastāv tendence uzskatīt Eh, reli, kā reliģisko brīvību un izteiksmes brīvību kā antagonistiskus jēdzienus. Izteiksmes brīvība eh, nozīmē tiesības komunicēt. Un reliģijas brīvība būtu kā bremzes nerunāt pārāk daudz, un tas var novest pie nesaprašanās, kas varētu būt ārkārtīgi bīstami, jo Tas nozīmē amputēt pašu būtību brīvībai, brīvību būt brīviem cilvēkiem. Un tāpēc mums ir jārunā ļoti skaidra valoda. Un, kā jūs zināt, vislielākie izaicinājumi pēdējo gadu gaitā ir tikuši prezentēti e, islām konferences organizācijas, kas ir iesnieguši gadu gaitā rezolūcijas pār e, reliģijas eh, defamācijas apkarošanu. Un, kā jūs zināt, eh, virsotnes tika sasniegtas dāņu karikatūra krīzes laikā. Un problēma bija tā, ka šajās rezolūcijās eh, likās, ka šeit ir runa par cilvēku brīvību, bet reliģiju brīvība netikt kritizētām, netikt ridikulizētām. Uh, kas nozīmē to, ka brīvībai vairs nav, eh, ka brīvība zaudē savu jēgu, ir tikai, ir tikai koncepcija, bet vārda semantika ir pazudusi. Un mēs nezinām, vai mēs varētu būt beigās sas, sasnieguši kādu pagriezienu punktu ar šādu rezolūciju. Eiropas Savienības dalībvalsts un citas rietumu valstis pēdējo gadu gaitā ir iesniegusi Pakistānas nos, iesniegtās reliģi, rezolūcijas par reliģiju defamāciju, bet ja mēs palūkojamies ciešāk, tad Eiropas Savienībā lietas ir daudz skaidrākas. Atsevišķās valstīs pastāv zaimošanas likumdošana un arī Eiropas padome, parlamentārā asamblēja arī ir ait, runājusi par to, ka jāpadara likumdošana konsekventāka attiecībā uz reliģijas brīvību. Un mans pēdējais konceptuālais punkts attiecas uz valsts neutralitāti. Neutralitāte ir tāds jēdziens, kas vienmēr parādās šajās diskusijās. Uh, taiskaitā arī Strasbūras tiesas nolēmumos, bet tas ir visbiežāk pārprastais jēdziens. Manuprāt, valsts neutralitāte reliģijas jautājumos nozīmē taisnīguma eh, principu, kas ir pilnīgi nepieciešams, risinot esošas eh, reliģisko eh, plurālismu, taiskaitā ticību plurālismu, kas ir balstīts uz nediskriminācijas un vienlīdzības principu, taiskaitā reliģijas un pārliecības jomā. Mēs apzināmies, ka to nav viegli piemērot, jo ir dabiska tendence valstīm favorizēt tos, kur uzskata, ka viņi zina labāk nekā pārējie, bet kā kritisks princips šis ir ārkārtīgi nepieciešams, taču ļoti bieži tas tiek pārprasts. Piemēram, atsevišķi uzskata to, ka um, valsts nedrīkstētu iesaistīties reliģijas jautājumos. Neutralitāte nav neiesaistīšanās. Tas nav nepareizi, jo valstī ir savs mandāts reliģijas jautājumos, neaizstāvot eh, kādas identitātes vai ko citu, bet aizstāvot brīvību. Un aktīva iesaistīšanās ir nepieciešama kā valstī, kā cilvēku tiesību garantam, tā skaitā reliģijas brīvības jomā. Pastāv pat agresīvāka nesaprašana neutralitātei jo apgalvojot, ka valstīm no publiskās jomas ir jāizraida reliģiskie simboli. Protams, publiskā manifestācija ir daļa no reliģiskās brīvības. Un e, viens pēdējais teikums ir, tā, ir tas, ka ļoti svarīgi ir veikt praktisku solidaritātes darbu ar Eh, pārkāpumu un vardarbību upuriem. Un mums par eh, šo jautājumu ir jāzina vairāk. Bet pat ja mēs veicam savu, savu solidaritātes darbu, tas ir jābalsta uz sapratni par to, ka eh, reliģiskas, reliģijas brīvība ir daļa no universālajiem cilvēktiesībām. Paldies referentam, bija ļoti interesanti uzklausīt no jums šos pamat aspektus šajās reliģijas brīvības jautājumos, un tagad es gribētu uh, aicināt Sāru Veideri no Eiropas um, platformas pret reliģisku neiecietību izteikties. Kāpēc, Veiders kundze, šī brīvība ir tik svarīga? Paldies! EPRIDS, jeb Eiropas platforma pret reliģisko neiecietību, ir organizācijas un e, personu kopums, kas visaptverošā veidā gan ar politiku, gan e, politisku darbību, gan aktivitātēm Eiropas Savienībā cīnās pret reliģisko neiecietību. Un es uh, Eh, priecājos eh, par to, ka jūs izgaismojāt vairākus pantus starptautiskajās tiesībās, kas runā par šiem jautājumiem. Piemēram, 18. pants cilvēktiesību deklarācijā, 18. starptautiskajā konvenantā par pilsoņu un politiskajām tiesībām, 9. Eh, pāns Eiropas konvencijā par cilvēktiesībām un 10. Eh, pāns Eiropas eh, pamatiesību hārtā. Un no visiem šiem mēs redzam, ka reliģijas brīvība ir iekļautiesības mainīt savu ticībai pārliecību un paust savu pārliecību kulta praksē, māt, sludināšanā un mācīšanā. Un nav pārsteigums, ka Eiropas Savienības institūcijas arī atkārtoti pauž savu apņemšanos aizstāvēt šīs pamattiesības. Šis atbalsts ir pausts šī gada janvārī un februārī padomas secinājumus un Eiropas parlamenta rezolūcijā. Padoms secinājumos, eh, kas tika pieņemtas 21. Eh, februārī par eh, neiecietības un vardarbības apkarošanu, kas ir radušās uz reliģiskiem pamatiem. Tāpat arī 2009. gada novembrī tika ne tikai no jauna apstiprināta apņemšanās stiprināt reliģiskās brīvību, bet arī tika pausta apņemšanās cīnīties pret reliģisku neiecietību un arī norādīts, ka reliģiska brīvība ir viena no cilvēka universālām tiesībām, kas ir jāizstāv it visur un ikvienam. Valstī ir jāizstāv visi savu pilsoņu, taiskaitā tie, kuri piedar reliģiskām komunām un minoritātēm. 17. janvāra rezultā, rezolūcijā par si, kristiešu stāvokli Eiropas parlaments sniedz sīkākas detaļas un piedāvā vairākas darbības, ka, kuras padomēji un komisijai būtu jāizskata, eh, runājot par attiecībām ar citām valstīm. Tādējādi mēs redzam, ka ir legāli instrumenti un rezolūcijas, eh, parlaments eh, padomas eh, secinājumi, kas norāda, ka reliģijas brīvība ir nozīmīgs jautājums, bet kas būtu vairāk, ka būtu vairāk jādara, lai varētu ieviest šīs pamattiesības. Kā mēs to varam panākt? Eprit gadījumā tā ir nepieciešamība Eiropas Savienībai izveidot savu strateģisko domāšanu, aizstāvot reliģiskās brīvības un veicinot sapratni par reliģijas lomu mūsdienu sabiedrībā ar mērķi veidot attiecīgās politikas un attie attiecības, kuras tiktu veidotas un stiprināts ar citiem partneriem. Šajā sakarā Eprit gribētu piedāvāt vairākus pamatprincipus E, kas varētu tikt ņemti vērā Eiropas Savienībā un Eiropas parlamentārā, un tie varētu iekļaut nepieciešamību analizēt e, ieinteresēto pušu dinamiku. Arī runājot pār reliģijas un apziņas brīvību, nevis atsvešinātā veidā, bet gan skatot to plašākā demokrātijas un cilvēktiesība aizsardzību kontekstā. Ir nepieciešamība veidot kapacitāti uzraudzīt un analizēt attīstību un identificēt tos mehānismus, lai veidot agrīnas apziņošanas sistēmas. Tāpat arī Eiropas Savienībai būtu jāpievērš īpaša uzmanība lai visaptveroši un taisnīgi rīkotos, stiprinot visu, ieskaitot visvieglāk ievainojamo grupu um, dalību, tādu kā sievietes, jaunieši, etniskās, reliģiskās minoritātes. Runājot pār nākotnes politikām šajā jomā, ir nepieciešams rīkoties atvērts, atskatām un visaptvaroši ietverot pilsonisko sabiedrību dažādos līmeņos. Vai tas notiektu šeit, Briselē, vai Eiropas Savienības galvaspilsētu un delegāciju līmenī. Papildu šiem principiem Ja reliģiskā brīvība ir nozīmīga, tad ir šajā sakarā nepieciešams arī rīkoties, un mēs gribētu nākt klajā ar sekojošiem ieteikumiem Eiropas Savienības institūcijām. Pirmkārt, izveidot eh, rīku kasti eh, reliģisko brīvību aizstāvēšanai. Līdzīgi tā kā Eh, to ir izveidojusi Eiropas Savienības ārlietu birojas. Arī citi, um, citi rīki var tikt izveidot. Tāpat arī konkrēti ieteikumi Eiropas parlamentam. Mēs apsveicam panākto progresu, lai eh, stiprinātu uh, E, re, reliģisko brīvību aizstāvēšanu, veidojot aktīvas un atklātas diskusijas par šiem jautājumiem. Tāpat arī e, citas e, rekomendācijas parlamentam būtu aicināt aģentūras uh, Eh, sniegt datus attiecībā uz reliģiskās brīvības un ticības brīvības pārkāpumiem. Un visbeidzot parlamentam aktīvi e, diskutēt par šo jautājumu un to debatēt dažādos e, fórumos un dažādos veidās. Tāpat arī rekomendācijas iekļautu to, ka šīs tiesības ir e, ar augstu prioritāti darba kārtībā e, un ieviest. E, attiecīgu struktūru ģenerālajā direkcijā, un mēs eh, vadāmies šeit no dokumentiem un ieteikumiem, kas ir iesniegti, kas veido labu pamatu, lai varētu turpināt darbu, bet ir skaidrs, ka tomēr vēl ir tāls ceļš ejams un mēs to apzināmies. Paldies, Veiders kundze. Arī jāpiemin, ka jūs pārstāvat Bahaiku eh, kopienu, par ko mēs runāsim vēlāk šajās diskusijās, bet tagad dodu vārdu Penlopei Fortei no Eiropas eh, platformas eh, pret reliģisko neiecietību, bet viņa pārstāv arī uh, Vietnamas um, ticīgo kustību. Mēs uh, labprāt uzklausīsim jūsu stāstījumu. Jā, paldies priekšsādātais kundze. Sāra runāja par principiem un ieteikumiem. Mēs gribētu sniegt īsu pārskatu uh, par uh, to, kas tad cilvēkiem, ko tad cilvēkiem nozīmē reliģiskā neiecietība. Uh, Pewform amerikāņu organizācija uzskata, ka 70% cilvēku dzīvo valstīs, kur uh, reliģiskā brīvība netiek ievērota. Katrā kontinentā un katrā kopienā šādas pazīmes var novērot arī Eiropā. Cilvēki cietuši ir pēdējos mēnešos, un tas parāda, ka es politika šajā jomā ir ne tikai ļoti nepieciešams, bet jau sen nepieciešams. Uh, kā ANO pārstāvs teica, tad nav vienots formulas reliģiskai neiecietībai. Var valstis radīt, piemēram, Čīna vai Vietņama, šādas iestādes, kas vēršās pret reliģiskām minoritātēm, Bahā Irānā vai kristiešiem Eritrejā. Tas varbūt ir tāpēc, ka valsts neaizstāv reliģiskās mazā minoritātes, kā piemēram tas ir musulmaņiem Indonēzijā. Uh, Tā var būt arī pretrunīga likumdošana, kā priekšsādātāji minēja, piemēram, šie slavenie pretzaimošanas likumi Pakistānā. Reliģiskās neiecetības upuri ir ne tikai cilvēki, kur nevar eh, brīvi paust savu ticību, bet viņi cieš visās dzīves jomās, jo īpaši valstīs, kur valsts eh, izplata dezinformāciju vai kurina naidu, un tur reliģiskās minoritātes eh, nevar sev aizstāvēt. Viņi um, bieži vien pat iet bojā. Un tā tas ir ar Bahai Irānā, kur uh, iestādes uh, ir ieviesuši sist uh, sistemātisku plānu, lai risinātu tās augto Bahai jautājumu. Viņiem tiek liekt pieeja izglītībai, konfiscēts īpašums, netiek dotas darba vietas un tā tālāk. Septiņu Bahai līderu lieta uh, parāda, kā tiek pārkāpts viņa tiesības. 2008. gadā viņi tika arestēti un viņiem piesprieda 20 gadu cietumsodu par propagandu pret Islāma republiku. Šo uh, sodu samazināja uz 10 gadiem pēc apelācijas procedūras, bet pēc tam tika atjaunot šis 20 gadu sods bez jebkādas juridiskas procedūras. Sāra uh, tikko runāja, ka šie cilvēki un viņu ģimenes sasniedz, saskars ar dažādām um, uh, iebiedēšanas procedūrām. Es atvainojos, saka priekšsādātais kundze, vai jūs lūdzu varētu runāt lēnāk? And... Es atvainojos, es skatos uz pulksteni un satraucos. Budisms ir miera filozofija, bet Birmā un citur Āzijā budisti uh, saskars ar represijām Vietnamā E, ir aizliegta budistu baznīca, Vietnamas lielākā un plašākā reliģiskā kopiena tiek atbalstīta no valsts puses. E, cilvēki regulāri tiek aizturēti, iebiedēti, un e, Kveimē ziņo, ka pirms dažām dienām Vietnama uzsāka uh, plašu operāciju Vietnamā pēc eh, UBC um, eh, organizētām svinībām. Tā pašā laikā UBCV līderis un Nobela miera balvas, uh, eh, miera balvē novinētais uh, Čikondo uh, joprojām ir mājas arestā. Ķīnā kristieši un Falun Gong reliģijas pārstāv, Tibetas budisti un uiguru musulmaņi saskars ar diskrimināciju. Pavisam nesen dažas Romas katoļu un protestantu baznīcas uh, saskārās uh, Ķīnā ar uh, plašu vēršanos pret viņiem. Kristiešu cilvēktiesību jurists Gaučin Zeng tika spīdzināts cietumā, uh, Vigo musulmaņi saskars ar ierobežojumiem viņu ticības paušanā, viņus arestē, tur cietumā, un islāmu var praktizēt tikai valsts mošajās. Kopš revolūcijām eh, daudz valsts ir pastiprinājušas noteikums par raudisko brīvību Dienvidkaukāzā, eh, Ziemeļkaukāzā, Azerbaidžānā, Uzbekistānā un Turkmenistānā var just, ka ir pastiprināta uh, ticības brīvības ierobežošana, ir vēršanās pret šo reliģiju pārstāvjiem, un Eiropas evanģeliskās alianses pārstāvi ziņo, ka Baptistu baznīca Taškentā saskārās ar diviem reidiem pagājušas mēnesis, uh, un tos veids Uzbekistānas Nacionālā drošības uh, padome uh, servis. Uh, elections this year. Since April... Kopš aprīļa daudzās uh, ziemeļu valstīs, Āfrikā, uh, uh, ir nodedzināts uh, kristiešu mājas. Eģiptē kopti ir kļuvuši par mērķi no salafistu puses. Eh, kas ir Vahabī, iedvesmotā sekta, kur grib izveidot islāma valsti. Šomēnes vismaz 12 ir nogalināti un vairāk 200 ievainoti, kad salafisti aizdedzināja divas baznīcas un ielēnca koptu mājas Kairo trūcīgā kvartālā. Indonēzijā, kas visumā ir um, mērena musulmaņu valsts. Reliģiskais fanātisms ir pieaudzis, veidojot nesodāmības un baiļu klimatu. Galvenais mērķis ir amadīju musulmaņi. Februārī tūkstoši cilvēki tika pakļauti uzbrukumiem Bantēnas provincē. Pagājušajā gadā Indonēzijas reliģijas lietu ministrs aicināja aizliegt amadīju pakas Pakistānā, un tas ir mans pēdējais piemērs, ik viens, kurš uzstājas uh, pravieša Muhameda vārdā, var eh, ik viens, kurš noliedz vai zaimo praviešu Muhamedu vārdu, var tikt ielikts um, cietumā saskaņā ar pretzaimošanas likumiem. Tāpat arī ir uh, oponenti šim eh, zaimošanas likumam, kurus ir nogalinājuši eh, islāma ekstrēmisti. Tie ir eh, diskriminācijas piemēri cilvēkiem, kuri vēlies veidot kopienas, tab, ņemot vērā norādītos pie, piemērus. Ir jādomā par to, kā strādāt ar reliģijas brīvības jautājumiem Eiropas, ārpus Eiropas Savienības robežām. Paldies, Faulkners kundze, jūs atgādinājāt, cik dažādi ir pārkāpumi pret reliģijas brīvību. Tagad gribētu dot vārdu Eiropas ārējās darbības dienestu pārstāvim. Žanmišēl, lūdzu jums vārds. Thank you, uh, Mrs. Chair. Paldies, priekšsādātājs kundze, un paldies trim panelistiem, kas atvieglo manu darbu the message I think that really comes out. Un ziņa ir pilnīgi skaidra un arī <clears throat> secinājumi, padoms secinājumi, kas tika izteikti arī februārī. Tā ir patiesi uh, ziņa par uh, Eiropas Savienības apņemšanos aizstāvēt reliģisko brīvību, jo tās ir universālas uh, cilvēku tiesības. Jāaizstāv ir jeb, jebkurš un uh, visur Un šeit mēs nevaram darīt neko citu, kā tikai absolūti atbalstīt to, ka ir nepieciešams absolūti skaidrs juridiskās normas. Un tā kā Bielefeld kungs arī teica, tas ir, par to ir jārunā, tas jāatgādina mums visiem. Un ir nepieciešama skaidrība un ir jāaizstāv arī cilvēku cieņa. Uh, šīs 2009. gada decembra ļoti skaidrās uh, padomas uh, secinājumu dokumentu kops. Mēs sākām strādāt, lai arī veidot vienotu darbību radiskās brīvības aizstāvēšanai un veidot divus instrumentus ārējā dienas darbībai. Bet bažas pieaug, jo šie netolerances. Uh, Uh, vardarbības un pat terorismu aktu skaits uh, pieaug, un tā ir vērsta pret reliģiskajām mazākumu kopienām. Padoms uh, sēdē februārī ir paņemts jauns secinājums, un Vēders kundze uz tiem arī atsaucās. Un tagad par dažādajiem secinājumiem. Jā, patiesi ir tā, ka. Uh, ES e ir viens no dzinējspēkiem starptautiskā līmenī, lai aizstāvētu reliģisko brīvību un reliģisko pārliecību. Mēs redzam, ka šajā laikā ir notiekuši daudzi uh, uh, reliģiskās brīvības pārkāpšanas gadījumi, un Folkneris kundze uh, runāja par uh, dažādajiem šiem uh, gadījumiem. Un mēs redzam, ka šādi e, notikumi visur notiek, e, visur pasaulē. Eštons kundze un arī padomi ātri uh, un efektīvi vērsās pret tiem un nosodīja šādus gadījumus katreiz. Un mēs izmantojam dažādus politiskos instrumentus, um, demaršu, uh, politisko dialogu, um, tehnisko palīdzību, uh, pilsoniskās sabiedrības atbalstu lai eh, runātu tā sistēmiskāk, lai aizstāvētu reliģisko brīvību mm, sarunās un divpusējā līmenī. Pagājušo mēnešu un nedēļu laikā esam sistēmātiski runājuši par šiem jautājumiem, piemēram, ar uh, Izraēlu, Ēģiptu uh, pagājuši gadu un arī Palestīnas uh, autonomo pārvaldu un citām. Es tikai nosaucu šeit dažus piemērus. Un savukārt daudz uh, pusējās uh, sarunās ES darbība nav bijusi īpaši uh, veiksmīga, Ik, īpaši tad, kad tik ļoti pieauga pēdējo mēnešu laikā uh, šo vardarbības gadījumu skaits. Un uh, Eiropas Savienība savukārt pārstāv viedokli, ka starptautiskai sabiedrībai vajag uh, tādu spēcīgu uh, atbildi dod. Un jau 16. cilvēktiesību padomu sēdē. Uh, 16. martā uh, mēs uh, mēģinājām apvienot visus uh, dalībniekus, lai sastādītu um, rezolūciju vērstu pret intoleranci. Tas bija ļoti nozīmīgs solis Eiropas Savienībai. Mēs bijām ļoti nobežījušies par to, ka kolektīva atbilde varētu Eh, vienkārši eh, pārvērsties eh, par diskusiju par dažādiem konceptiem ANO, arī par zaimošanas jautājumiem. Bet no rietum mm, valstu puses un arī no ES, kā arī Ženēvā ECO valstis vienoti darbojās šajā jautājumā par rezolūciju kas, ir, no, kas nosoda reliģisko neiecietību. Un tāpat arī strādājām par, ar ECO rezolūciju, lai vērstos pret likumdošanu, pret zaimošanu. ECO partneri, Eiropas Savienība un Rietumu partneri darbojās veiksmīgi. Arī šajā rezolūcijas gadījumā Un es domāju, ka tas ir tāds uh, izšķirīgs uh, punkts, un uh, kā jau Vilefēlkungs teica, jūs uh, um, arī varat uh, mm, uzticēties mūsu aktīvai darbībai uh, gan uh, Ženēvā, gan arī ECO, gan arī citās organizācijās, un mēs aktīvi sadarbojamies ar mūsu partneriem, lai sasniegtu labus rezultātus. Un tas ir ļoti nozīmīgi, lai būtu tāda ļoti spēcīga, skaidra ziņa. Uh, par vēršanos pret reliģisko neiecietību. Mēs uh, domājam, ka jautājums par reliģisko brīvību paliks uh, um, kā prioritāte uh, jautājumu sarakstā, ko skatām. Un mēs esam um, diskutējuši ar visām uh, ES delegācijām. Uh, par situāciju valstīs, un mēs esam vairāk nekā simtu dažādu atbilžu saņēmuši no ES e delegācijām, kas analizē situāciju valstīs, kur tās ir pārstāvētas. Un uh, sadarbojoties ar dažām, dažādām institūcijām, varam domāt par nākošo soli. Eštāns kundze uh, ir uh, runās par pasākumiem un um, ieteiks arī jaunus uh, instrumentus, un mēs tagad strādājam ar to, ka izvērtējam šo lielo skaitu atbilžu no es delegācijām un mēģinam izstrādāt jaunus instrumentus, lai aizstāvētu reliģisko brīvību. Un, protams, ka ievērosim arī uh, Eiropas parlamenta uh, 20. mārta šī gada eh, rezolūciju. Mēs diskutējamies arī ar visiem satīklājumiem un arī ar eh, visiem tīkliem, kas aktīvi strādā šajā jautājumā. Un pat arī šo pirmdienu bija konsultācijas, un mēs mēģinam aktivizēt mūsu eh, darbību. Noslēgumā es gribētu tikai um, teikt, ka reliģiskais jautājums ir ļoti delikāts. Uh, mēs um, nevaram darboties par labu tiem, kas grib uh, reliģiskos jautājumus izmantot, lai um, kurinātu situāciju un lai uh, veicinātu neizpratni. Ir jāveidolās mm, reliģiskais dialogs un jāveicina apmācība un izglītība. Izglītība ir izšķirīgais. Uh, uh, jautājums, lai novērstu reliģisko mm, neiecietību. Un pēdējais. Es jau teicu, ka reliģiskā uh, brīvība ir saistīta ar citiem faktoriem, uh, piemēram, uh, civilo un pilsoņu tiesību trūkumu kopumā. Tas jāpatur prātā runājot par šiem jautājumiem un ir pārāk vienkārši tikai uzsvērt reliģiskos faktorus, tad, kad runājam par vardarību, ir jāskata šie jautājumi plašāk. Un pēdējais - reliģiskā brīvība nav tikai jautājums kā tāds, bet tas ir ļoti nozīmīgs mūsu ārējās darbības dienestā, lai parādītu, ka mēs gan e, e, aktīvi strādājam, un Bilenfeld kungs jau pieminēja, ka Um, arī uh, noteikti mājas darbi jāpaveic pašiem. Paldies! Paldies, Hotsa kungs, un uh, paldies ārējās darbības dienestam. Tagad varam sākt debatas, un ļaujiet man vismaz uh, tikai divas lietas vēl pieminēt īpašiem sūtniem. Vai jūs konstatējat, ka uh, Eiropas Savienība pārāk varbūt ir satraukta par kristiešu tiesību pārkāpumu, pārkāpumiem pasaulē um, uz citu reliģiju uh, vai ateistu tiesību pārkāpumu rēķinu. Un kā jūs vērtējat uh, šos dažādos uh, reliģijas brīvības un ticības brīvības pārkāpumus, kā uh, to uzskaitīja Faulkners kundze, runāja par budistiem? Mums ir bāžas Tātad mums ir redzam, mēs redzam, ka tie notiek cīņa pret terorismu, separētismu un ekstrēmismu, kas, manuprāt, eh, ir eh, priekšspēle eh, reliģijas brīvības pārkāpšanai. Es gribētu īpaši minēt Ķīnu, kuru Faulkners kundze daudz citēja un minēja. Un tagad uh, došu vārdu Helmer kungam. Uh, well, Paldies, priekšsādātājs kundze. Ļoti interesanti bija uzklausīt visus runātojus šorīt. Paldies, ka jūs ielūdzāt. Apkopojot to, ko mēs dzirdējām no pirmā runātāja, mēs dzirdējām teoriju par reliģijas brīvību. Viņš to ļoti skaisti uh, izklāstīja un droši vien, ka neviens neiebilst no Vēders kundzes. Mēs uzklausījām tādus vispārīgus apgalvojumus par debatēm, par prioritizāciju no Faulkners kundzes. Mēs uzklausījām uh, garu un skumju pārkāpumu sarakstu, tie ir uh, tiešām traģiski pārkāpumi. Un no arējās darbības dienesta mēs dzirdējām par kluso dikromātiju, atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai, visādi tādas jaukas lietas. Manas bažas ir par to, ka es neredzu tādu konkrētu rīcību. Es arī nezinu, kas būtu pienācīgi. Es nevaru arī pateikt, jūs neizdarījāt to un to un to, jo es nezinu, kas tad ir jādara. Bet tas, ko mēs šodien apspriedām, Vai tas tiešām palīdzēs koptu kristiešiem Ēģiptē, kuriem uzbruk? Vai tas palīdzēs eh, Falun Gong ticības pārstāvjiem Ķīnā, kuri tiek spīdzināti? Un uh, konkrētākā līmenī, ko mēs šodien esam izdarījuši, lai palīdzētu uh, tiem darbiniekiem dažādās organizācijās manā valstī apvienotajā karalistē, kuriem aizliedz pat neliels reliģijas simbols valkāt savā darba vietā. Uh, lai paust savu reliģiju un ticību. Es eh, meklēju šeit detaļas. Es nezinu, vai šeit ir kādu detaļas, eh, vai būs tādas garas un plašas diskusijas, vai tiešām būs kaut kas, ko mēs varam darīt, eh, vai tikai varam pieņemt rezolūcijas un sniegt preses paziņojumus. Paldies, Helmerkungs! Neviens vairāk nevēlas uzstāties. Esmu pārsteigta bet eh, varbūt, ka prezentācijas bija tik visaptverošas, ka mēs varam atkal pievērsties mūsu runātēm. Varbūt Bielefeld kungs varētu atbildēt pārējiem un uz jautājumiem. Now, two, others, another... Paldies. Now, let's, Mr. Bielefeld, let's collect yeah. uh, the question from Vice Chair Mr. Semke. Semkes kungs un Tāno kungs grib uzdot jautājumus, lai mums būtu bagātīgāk atbildēt atbilžu kārta. Prezentācija. Eh, Paldies. Prezentācijas mm, tiek tiešām bija ļoti interesants, bet. Es gribētu dzirdēt no jums sekojušo. Jūs sniedzāt dažus piemērs par to, kā šīs brīvības tiek pārkāptas. Taču mums ļoti un īpaši interesanti būtu uzzināt, kādas ir tendences Eiropā. Vai mēs runājam par situācijas pasliktināšanos, un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka no jūsu prezentācijas nekļūs skaidrs, vai situācija pasliktinās, un ja tā pasliktinās, es Es labprāt dzirdētu par to sīkāk, vai varbūt situācija ir stabila. Un mums būtu ļoti svarīgi dzirdēt jūsu viedokli šajā sakarā. Paldies, vicepriekšsēdētāji Zemke, un tagad Tanuka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Daži komentāri vairāk nekā jautājumi. Pirmkārt, es seko reliģisko brīvību jautājumam pasaulē, it īpaši jautājumu par kristiešu minoritāti E, kopš tik ievēlēts 99. gadā. Un e, jūsu sacītais man rada pilnīgi pretējs, tikai pavisam nesen Eiropas Savienība postimperiālisma periodā pilnīgi negribēja, un it īpaši parlaments bija ārkārtīgi neaktīvs, pacelt mazo pirkstiņu, lai palīdzētu kristiešu minoritātei e, jebkur. Tā skaitā pie savu durvju sliekšņa. Un 2004. gadā es gribēju sagatavot savu pašu iniciatīvas ziņojumu par kristiešu minoritātes tiesībām. Man tik teica, ka tas būs polit, būtu polit nekorekti. Un esmu gandarīt ziņot, ka pēdējo gadu laikā ir bijusi zināma atmodā, it īpaši kopš paplašināšanās, kad pievienojās eh, tādas valstis kā eh, Polija un Slovākija, kura nejūtas tik vainīga spējīga kā vecās Eiropas valsts aizstāvēt reliģiskās eh, minoritātes un tīpaši kristiešu minoritātes komunismu un islāma valstīs. Esmu gandarīts, ka lietas ir mainījušās un ka eh, parlaments eh, parlaments ir sācis domāt par eh, taiskaitā kristiešu minoritāšu aizstāvību. Un atsaucoties uz Rodžeru Vēlber sacīto, tik tiešām jums ir pilnīgi taisnība, mēs daudz runājam, bet maz darām. Tas var būt fórums debatēm, do, vorums, fórums, lai uh, nosauktu lietas vārdā, aicinātu cieši izpētīt situāciju, bet eh, es neesmu dzirdējis ne par vienu tirzniecības vai partnerību nolīgumu ar trešo valsti, kurā reliģisko minoritāšu tiesības būtu, eh, būtu eh, atrunātas tagad pēdējos nolīgumos ir šīs eh, cilvēktiesību un demokrātijas klauzulas, taču es baidos, ka tās vairāk koncentrējas uz politisko ieslo, eh, ieslodzīto jautājumiem, uz uh, Eh, spīdzināšanas novēršanu, nekā, eh, nekā reliģisko brīvību un reliģisko minoritāšu aizstāvību. Drīzāk tās eh, tiek atstāts viņu pašu ziņā, un es domāju, ka tam vajadzētu būt par vienu no jautājumiem, kas tiek risināts. Un, manuprāt, Eiropas Savienība vārtais daudz runāt, bet neko daudz nevar padarīt, un pašām valstīm ir uh, jādomā par reliģisko eh, minoritāšu aizstāvi, aizstāviešanu, vai mēs šeit runājam par Irānas Bahajiem, vai par Eģiptes koptiem, par Vietnamas budistiem, par Pakistānas kristiešiem, par eh, Pakistānas hinduistiem un tā tālāk. Šī problēma tik tiešām ir nozīmīga un tādas valsts kā Pakistāna, kuras ļoti labi zinu, Eh, šeit mēs runājam vienmēr par cīņu pret terorismu, bet pilnīgi neņemam vērā to, ka šajā valstī ir diskriminējoši likumi tādi kā, kā zaimoš, pretzaimošanas likums un vēl citi. Paldies, Tānoka kungs. Es tagad dodu vārdu runātājiem Bielefeld kungs, īpašais eh, referents. Paldies par jūsu jautājumu vai jautājumiem, pareizāk sakot, runājot. Es domāju, ka ir dibināti iemesli būt nobažījušamies par situāciju ar kristiešu kopienām, minoritātē, vidējos austrumos un citur arī Ķīna tika pieminēta. Iemesli tam ir. Un tiek tiešām mēs līdz šim nepievērsām pietiekam daudz uzmanības šīm minoritātēm pagātnē. Un es tik tiešām esmu nogandarīts par to, ka tagad uzmanība daudz lielāka tiek pievērsta pēdējo mēnešu laikā šiem jautājumiem, it īpaši pēc traģiskajiem notikumiem eh, jaungada naktī Eģiptei, kad tika nogalināti 23 kopti, kas bija kā tāds eh, starta šāviens, lai eh, uzsāktu sistemātisku koptu kristiešu diskrimināciju Eģiptē un arī daudzu citu reliģisku grupu citās vidējo austrumu valstīs. Mēs visi zinām, kāda ir situācija. E, Irānā. Un aptuveni divas trešdaļas kristiešu uh, no valstīm, kas ir viena no kristiešu izcelsmes valstīm, kāda ir attieksme pret viņiem. Un es gribu atbalstīt universālu uh, saprati par cilvēku tiesībām. Tas nav tas pats, kas uh, atbalstīt abstraktu. Mums ir jābūt konkrētiem, runājot par konkrētām upuru grupām, tādām kā Bahai Irānā un arī Ēģipte. Mēs, piemēram, piemērsam daudz eh, mažāk, eh, mazāk uzmanību Bahajiem eh, Irānā vai Ahmadijiem Pakistānā kas ir viena no visvairāk vajātajām reliģiskajām kopienām. Tāpēc mums ir jābūt daudz precīzākiem. Tad, kad mēs runājam par um, E, grupām, tā skaitā protestantu grupā, vidējos austrumos, jo šīs ir tās grupas, kas tiek saistīts ar rietumiem, iespējams ar rietumu kolonialismu, e, imperialismu un misionāru aktivitātēm. Misio, misionāru aktivitātes ir daļa no reliģijas brīvības, bet, kā jūs zināt, daudzās šajās valstīs ir dažādi ierobežojumi, pat krimināli sankcijas pret tiem, kuri nodarbojas ar misionāru aktivitātēm. Un tāpēc protestantu grupas, piemēram, Irānā, eh, ir daudz vairāk apdraudētas nekā tradicionālās reliģijas. Mums ir jābūt ļoti precīziem un konkrētiem runājot par šo jautājumu, tajā pašā laikā pieturoties pie atvērta jēdziena par reliģisku brīvību. Un to nevajadzētu eh, nomainīt ar kādu eh, retoriku attiecībā par kristiešu vajāšanu. Mūsu galvenā referents atsauce ir reliģiskā brīvība. Tālāk. Eh, piemēri no Vidusāzijas valstīm, piemēram, Uzbekistānas, eh, kur mm, eh, šis jautājums tiek izmantots kā iemesls, lai cilvēkus apcietinātu, notiesātu uz ilgiem cietuma sodiem. Jautājums, ko mēs varam darīt konkrētā līmenī? Es apzinos to, ka mans sākuma punkts bija E, samērā abstrakts, bet, kā jau es sacīju, tas nav akadēmisks, jo mums ir arī jāizstāv reliģijas un ticības e, brīvības kontūras. Jums var būt uh, taisnība, ka šajā sēžu zālē es uh, runāju par. Uh, par skaidrošanas darbumu Bet tad, kad mēs runājam par Eiropas Savienības e, politiku, tad teorija ļoti bieži neiet roku rokā ar praksi. Tas ir viens no maniem novērojumiem. Pastāv iemesli konsekventāk strādāt Eiropas Savienībā, tai skaitā Eiropas, e, Eiropas padomē. E, zaimošanas likumi un attieksmes pret tiem, es runāju par Pakistānu, ir viens no piemēriem. Taču mums ir jādomā par e, versijām, ir daudz maigākām, bet kuras tomēr vēl aizvien pastāv Eiropas Savienībā. Tālāk praktiskākā līmenī runājot, mums ir jāuzskata reliģijas brīvība kā e, daļa no cilvēka tiesībām. E, Un ko mēs esam varējuši mācīties no apvienoto nāciju pieredzes, ir tas, ka viens no visefektīvākiem ieviešanas rīkiem ir starptautisko likumu, starptautiskas uzraudzības un nacionālo institūciju apvienojuma. Jā, man ir jābeidz savu stāšanās. Nē, ne, es negribēju jūs pārtraukt, saka priekšsēdētāji. Jā, un vēl Cilvēktiesības, kā mēs visi zinām, ir ilgtermiņa projekts, un tas ir cieši saistāms ar institūciju veidēšanu, kur, un mēdī apziņa aizvien nobīdās, taču, lai veidot ilgtermiņu perspektīvu, mums ir jāveido institūcijas un jāpalīdz eh, cilvēkiem attiecīgais vietās. Viens no, piemēram, ir Nacionālās cilvēktiesību institūcijas un skaidri kriteriji, tā skaitā neatkarība no valdības, kas var panākt situācijas mainīšanos. Tādajādi ir pietiekami daudz telpas praktiskiem pasākumiem. Eh, varbūt eh, vēlāk es varu turpināt. Jā, un tā nav pēdējā reize, kad mēs apspriežam šo jautājumu. Paldies. Es eh, domāju, ka mums ir jāizsakās ļoti kodolīgi, jo vēl ir citi. Uh, pasākumu, un es gribētu lūgt eh, Andrikienes kundzi un Veržie kundzi īsi uzdot savus jautājumus. Paldies, priekšsādātājs kundze, gribētu pateikties mūsu šodienas viesiem, kas izteicās. Un paldies arī priekšsādātājs kundzei par šo iespēju diskutēt šo ļoti svarīgo, par šo ļoti svarīgo jautājumu. Man ir ļoti konkrēts īsts jautājums Eiropas ārējā darbības dienas pārstāvim. Uh, 16. decembrī pagājušajā gadā Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par ikgadējo cilvēktiesību pārskatu uh, par cilvēktiesībām pasaulē par 2009. gadu, un tur ir garš saraksts ieteikumu arī attiecībā uz ticības un reliģijas brīvību. Un viens no ieteikumiem ir aicina uh, augsto pārstāvi uh, palielināt darbinieku skaitu, kas strādā pie uh, Uh, šiem uh, cilvēktiesību reliģijas brīvības jautājumiem ārējās rīcības dienestā, jo īpaši ņemot vērā ārējā darbības dienesta izveidi un arī atbalsta uh, reliģijas brīvības ievērošanas jautājumu prioritizēšanu uh, ārējās darbības dienesta darbā un arī uh, apsvērt uh, Uh, ticības brīvības uh, iekļaušanu visās Eiropas Savienības politikās. Tātad, uh, cik tālu esam tikuši? Vai šie ieteikumi tiks ņemti vērā un ieviesti, un ja jā, tad kad? Paldies, paldies, Laima. Tagad veržjā kundze. Oui, merci, je vais... Paldies! Es uh, mēģināšu ļoti ātri uzdot jautājumu. Atvainojos, ka nevarēju būt pašā sākumā, bet kultūras komitejas sēde bija tajā pašā laikā un bija balsojums. Nu, tā tad. Um, gribu rēģēt uz to, ko dzirdēju. Reliģiskās uh, ticības brīvība ir uh, saistība ar pārliecības brīvību. Proti, uh, ticēt vai neticēt un piedarēt jebkurai reliģijai. Es negribētu, lai mēs to tādu e, iespaidu, ka mēs aizstāvam tikai vienu uh, uh, reliģiju vai tikai reliģiju aizstāvam. Manā skatījumā tas ir viss kopā, un man liekas, ka tas ir nozīmīgi to vēlreiz uzsvērt šajā uh, zālē. Un es gribētu vēl arī pievienotam tie, kas cieši no reliģiskas, no sekošanas, tie ļoti bieži ir musulmaņi. Uh, Viņi grib uh, pievērsties savai ticībai tādā mērenā veidā, un viņi cieši arī no tāda paša spiediena, kā ne musulmaņi, jeb pat uh, um, vēl uh, būtiskāk uz viņiem tiek izdarīts spiediens, jo viņi atsakās uh, no dogmatiskas ticības. Tātad mums nevajadzētu aizstāvēt uh, tādu uh, rietumu uh, vīziju, kristiešu tī, uh, vīziju Uh, attiecībā uz citām reliģijām, un ieskaitot tos, kas uh, dzīvo Eiropas teritorijā un visi nav uh, kristieši. Man liekas, ka mēs ļoti izsmeļoši eh, runājām uh, par šo jautājumu pirms jūs ieradāmies, un Tena kungs uh, nedaudz atšķirīgi viedokli, nu, respektīvi atšķirīgi viedokli pauda. Tena kungs, es domāju, ka mums vajadzētu, nu, kā es saku, vienoties, mēs negribam uh, diskriminēt šādu vai citu um, reliģiju vai reliģijas brīvu kopumā. Tena kungs runā bez izslēgta uh, mikrofona. Priekšsēdētāji turpina. Jā, un tagad mans uh, priekšlikums būtu sekojoši, ka mēs dot tikai uh, EADD uh, pārstāvim, un tad pabeigsim diskusijas. Paldies priekšsādātājs kundze un paldies deputātiem par uh, šiem jautājumiem un diskusiju. Pavisam īsi pāris punktu. Pirmkārt par universalitāti un tad par mūsu instrumentiem un mūsu darbu. Pilnībā piekrītu Bielefeld kungam, ka universāla pieeja uh, Um, ticības brīvības jautājumam nenozīmē, ka mēs uh, kaut kā vājinām jebkuras uh, minoritātes vai ticības aizstāvību. Un, uh, ja mēs raugāmies uz Eštānas kundzes paveikto pēdējos mēnešos, viņa tiešām ļoti aktīvi un skaļi ir nosodījusi gan pret koptiem un citiem kristiešiem vērstos pasākums, gan arī pret bahajiem. Uh, 11. aprīlī tika sniegts paziņojums par Hamadī un citu reliģiju pārstāvjiem. Šī vispārējā universālā pieeja nozīmē, ka katrs uh, vardarbības uh, gadījums tiek nosodīts vienalga pret kādu konfesiju tas tiek vērsts. Otrais punkts - mūsu instrumenti. Helmer kungs un Tanaka kungs - tie ir cilvēktiesība instrumenti. Uh, Un tur ir uh, kombinācija starp uh, atklātu publiskas diplomātijas instrumentu kopumu, uh, nosodot uh, šos uh, pa, notikumus, sniedzot paziņojumus. Un tās nav tikai preses relīzes, tās tie ir paziņojumi, kas izraisa reakciju valstīs, piemēram, Ēģiptes gadījums. Uh, Ēģipte uh, gribēja novērst šādas reakcijas pēc, pēc bombardēšanas Aleksandrijā un centās diplomātiskā veidā aizkavēt to, ka Eiropas Savienība pauž savu viedokli. Viņi gribēja tikai reakciju par terorismu, un tik un tā mēs uh, kritizējām arī šo aspektu un aicinājām valstis ievērot saistības aizstāvēt pilsoņus, tā skaitā arī reliģiskās minoritātes, bet tā ir viena daļa instrumentu. Otra daļa ir tā sauktie mainstreamīgi instrumenti. Ādrigens kundze, mēs um, izmantojam cilvēktiesību aizstāvības vadlīnijas, uh, nodrošinot, lai tiktu veikt pasākumu aizstāvot uh, uh cilvēktiesību aizstāvis un reliģijas brīvis aizstāvis mēs iekļaujam šīs, uh, šos jautājumus mūsu cilvēktiesību dialogos, mēs uh, uh nosodām dažādas pasākumus. Runājot par 129. Uh, pāntu Eiropas parlamenta rezolūcijā, jūs aicināt stiprināt ārējās darbības dienesta kapacitāti. Jā, mēs uh, Eh, esam nosūtījuši materiālus visām delegācijām, lai stiprinātu viņu spēju izprast šos jautājumus un saprast, kā eh, cīnīties un iesaistīties cilvēktiesību un reliģijas brīvības jautājumos valstīs. Otrkārt, esam eh, lūguši izanalizēt situāciju šajās valstīs, un mums tagad ir vairāk kā simts ziņojumi, uh, lai varētu gūt informāciju otrajam posmam, lai varētu izteikt priekšlikums ārlietu padomēji, kā stiprināt pasākums aizstāvot uh, reliģisko brīvību. Reakcijas kapacitāte, kā Helmerkungs minēja, uh, ir vietējās uh, cilvēktiesību stratēģijas, kur mēs vēršam uzmanību uz to, lai uh, reliģijas brīvība tur pilnībā tik ņemt vērā jo Eiropas delegācijas un vēstniecības nāks klajā ar šādām stratēģijām, un mēs izmantojam arī tirzniecības instrumentus, tā no ka kungs, eh, piemēram, Pakistāna. Mēs aicinām viņus uh, ratificēt pilsonisko tiesību dokumentu. Pakistāna ir to ratificējusi ar iebildumiem. Uh, tieši tāpēc, ka viņiem ir pievilcīgi Eiropas Savienības tirzniecības instrumenti, lai varētu izmantot vispārējo priekšrocības sistēmu. Plus, bet ratifikācija nav bijusi pilnība, ar dažādiem ievildumiem tā ir, bet tas palīdz mūsu politiskajā dialogā ar Pakistānu un arī ANO monitoringa iestādes eh, tagad var vairāk eh, iesaistīties jautājumu risināšanā par reliģijas brīvību Pakistānā. Uh, Ar to arī savu uzstāšanos noslēgšu šobrīd, bet uh, gribēju vienkārši pateikt, ka nākamā eh, nedēļa mēs konsultēsimies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Eh, Papauska kungam bija uh, sēdes ar Eiropas parlamenta deputātiem, mums būs vēl viena sanāksme, lai uh, monitorētu progresu šajā jomā un uh, kopīgi darbotos ticības brīvības jautājumu jomā. Paldies! Paldies! Paldies Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvim, paldies visiem debats dalībniekiem un mīļš paldies eh, ANO īpašajam referentam par ticības brīvību. Tā ir tiešām liela privilēģija eh, tikties ar jums vai jūsu kolēģiem šeit. Nākamā būs Džilānī kundze, kur ieradīsies pie mums un eh, runās par spīdzināšanas jautājumiem. Mēs regulāri par to runājam Tas būs jūnijā. Un paldies, Faulkners kundze, paldies, Vēlers kundze. Gribētu noslēgumā vienkārši pateikt, ka mēs noteikti vēl atgriezīsimies pie šī jautājuma, uh, reaģējot uz uh, cilvēktiesību gada ziņojumu, kā tas bija arī Andrikienas kundzes uh, ziņojuma gadījumā. Tātad paldies par to, ka vērsāt mūsu uzmanību uh, uz eh, šiem eh, jautājumiem, un tā no kungs varbūt mēs varētu pie kafijas tāps apspriest eh, kristiešu minoritātes. Sveicu Viljamu Brauderu, kas ir Hermitiču kapitāla īpašnieks. Viņš ir ieradies mūsu sēdē, jo viņš ir aicināts runāt Eiropas Savienības un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā. Un uh, Kopš 2009. gada viņš ir ieinteresēts šajos jautājumos, jo viņa uh, jurists Sergejs Magnitskis uh, nomira cietumā Maskavā. Un daudz institūcijas ir pacēluši šo jautājumu ar Krievijas iestādēm, jo mēs uzskatām, ka tā ir tāda zīmīga lieta, kas ir uh, jānoskaidro, ir jāsauc pie atbildības uh, uh, vainīgie, tiesiskā ceļā, un tā kā ir bijusi būtiska notikuma attīstība šajā jautājumā, es domāju, ka ir tiešām pienācis pareizais laiks uzklausīt Brāberu kungu pirms viņš dodas uz šo sadarbības komiteju. Un gribētu jūs vienkārši atgādināt, ka 15. decembrī Eiropas parlaments pieņēma Andrikienas kundzes ziņojumu, ikgadējo cilvēktiesību ziņojumu, kurā uh, tika aicināts Eiropas Savienības padomē apsvērt uh, vīzu aizlieguma un uh, īpašumu iesaldēšanas uh, uh, ieviešanu, kas bija iesaistīti lēmumu pieņemšanā, kas noveda pie šī te sprieduma, kas izraisīja Lamnītska kunga nāvi. Šis pāns uh, ziņojumā izraisīja ļoti spēcīgu reakciju no visām pusēm, un tagad ar lielu prieku došu Bilam Brauderam vārdu uz piecām minūtēm. Jā. Eh, priekšsēdētāji, godējumie deputāti, paldies par iespēju uzstāties jūs priekšā. Es gribētu sniegt kopsavilkumu par Magnitskā gadījumu un pēc tam ziņot par nesodāmību, kas notika pēc Sergejnāvas. Es bija lielākais eh, investors eh, Krievijā desmit gadu gaitā. Šajā laikā es izaicināju korupciju un eh, savu darbu rezultātā es 2005. gadā tiku izraidīts no valsts. Pusotru gadu vēlāk mans birojs tika Ielants atvainojiet, bet, saka priekšsēdētāji, ir ļoti daudz privātu sarunu. Mēs uzklausām Bīla Brauderu, jūs varat savas diskusijas turpināt ārpus sēžzāles. Paldies, saka runātājs. E, policija izņēma mūsu dokumentus, ekspropriē mūsu uzņēmumu, apsūdzot to e, e, krāpnieciskos pasākumos par divi, aptuveni 230 miljonu rubļu nenomaksu, un mums bija eh, Jurijs Sergejs Magnitskis, kurš detalizēti izklāstīja eh, notikušo, liecināja pret policijas eh, amatpersonām, un viņš tika. Uh, uh, šā, šī saka, šajā sakarā aizturēts, ieturēts apcietinājumā, spīdzināts dažādos veidos. Es neizklāstīšu detalizēti visu šo spīdzināšanu, bet viņš savās 300 aizturēšanas dienās nosūtīja 450 vēstules. Um, viss ir ļoti labi dokumentēts šeit, un ap, tas apliecina vēl vienu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumu Krievijā. Pēc tam Krievijas presa aicināja izmeklēt šo gadījumu. Uh, nu, kopš viņa nāves ir pagājuši 18 uh, mēneši. Un šajā izmeklēšanā neviens vēl nav ticis apsūdzēts nevienā noziegumā pārkāpumā. Un nedēļu pirms viņa nāves eh, gada dienas iekšlietu ministrija organizēja īpašu ceremoniju. Aptuveni viens miljonus eh, cilvēku strādā iekšlietu ministrijas pakļautībā. Un e, Šajā gadījumā tika piešķirtas 30 balvas vislabākajiem izmeklētājiem, starp šiem 35 bija tādi, kuri piedalījās Sergeja Magnitska pratināšanā un spīdzināšanā. Tāpēc gribu ziņot par pilnīgo nesodāmību Krievijā un ar maniem pūliņiem kļūs aizvien skaidrāk, un sazinoties ar Sergeja draugiem un kolēģiem, mēs varam saprast, ka Krievija nav nekādas taisnīguma, mēs esam eh, šķieduši daudz laika un enerģijas, lai panāktu taisnīgumu, mēs to esam varējuši darīt eh, ar cilvēktiesību apaškomitejas eh, starpniecību, un pagājušajā nedēļā Savienoto valstu senāts nāca klajā ar 16 um, senatoru atbalstītu likumu Sergeja Magnitska sākumā. Uh, Viņu vidū Džans Pakins un Džans Liebermans, uh, ar kuru tiek anulētas vīzas un vīzatļaujas tiem, kas ir bija piedalījušies Sergeja bojā ejas izraisīšanā. Uh, taču vīzu sankcijas un pamatlīdz uh, uh, līdzekļu iesaldēšana šajā gadījumā tiem, uh, kuri ir rī, vērsušies pret cilvēktiesībām vai par pieļaujuši tādus pārkāpumus, būtu piemērojams sankcijas un ir pienācis laiks sākt sodīt cilvēkus, nevis tikai nosodot lietas vārdos. Un ir pilnīgi skaidrs arī mums, cik eh, nepatīkam pārsteigti ir Krievijas eh, iekšlietu ministrijas darbinieki eh, saskaroties ar šo mm, pieņemto aktu. Tāpat arī tika pieņems rezolūcija, aicinot Eiropas Savienības dalībvalstis ieviest vīzu anulēšanu un līdzekļu iesaldēšanu. Es aicinu eh, darīt vairāk, lai mēs varētu ne tikai no Savienoto valstu puses, bet arī Eiropas Savienībā uh, noteikt patiesas konsekvences tiem, kuri ir spīdzinājuši nevainīgus cilvēktiesību aktīvistus, pret korupcijas aktīvistus un reliģiskās brīvības aktīvistus. Thank you, Mr. Paldies, Brauderkungs, par šo izklāstu par notikušo un jūsu piezīmēm par notikuma attīstību. Šķiet, ka deputāti vēlas uzdot jautājumus vai lūgt skaidrojumus vēl. Andrikienas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Brauderkungs. Ir liels prieks jūs uzņemt mūsu apakšas komitejā. Man ir jums divi jautājumi. Jūs jau runājat par Savienoto valstu kongresu, par notikuma attīstību tur, un mans jautājums ir, vai jūs uzskatāt, ka prezidents Obama uh, Eh, piekritīs sankcijām pret Krieviju, pret personām, kas ir iekļauts Magnītiskā gadījumā, ņemot vērā to, kā attīstās Eiropas Savienības, eh, kā attīstās Savienoto valstu un Krievijas attiecības. Mans otrais jautājums būtu par Krieviju. Prezidents Medvēģevs vairāk kārt ir uzsvērs, ka viņš uzskata Magnītiskā gadījumu kā ļoti svarīgu pat par simptomātisku, par lakmusa testu, kas parāda to, kādā stāvoklī šai valstī ir tiesiskums. Vai jūs uzskatāt, ka tie ir tukši vārdi un sabiedrisko attiecību politika, vai tik tiešām tā būtu patiesa apņemšanās no prezidenta Medvedieva puses atrast vainīgos un sodīt, sodīt vainīgos un meklēt uh, vainīgos amatpersonu vidū. Brauderkungs, lūdzu, paldies par lieliskajiem jautājumiem. Atbildot to set, uzdošanas secībā, eh, prezidents Obama saņēma Nobeļa miera prēmiju par eh, savu paveikto potenciālu labo darbu. Un es uzskatu par nepieļaujamu un neaptveramu, jā. Ja tiktu, e, tiktu pieņemts e, likums, e, ar kuru aizliegtu spīdzinātājiem izmantot Amerikas banku sistēmu, un būtu neiedomājami, ja miera prēmijas laureāts uzliktu veto šādam likumam. Kādu kompromisu viņš varētu panākt ar Krieviju? Šādā Eh, es domāju, ka Vaš Vašingtonā tas būtu nepieļaujami uzlikt veto šādai, šādam aktam. Un es eh, esmu dzirdējis, ka Baltais nams atbalsta eh, šo pieņemto aktu, varbūt atšķirīgā veidā, taču mēs nonākam aizvien, aizvien tuvāk punktam, kad šis likumdošanas akts tik pieņemts. Tālāk, otrais jautājums par Krievijas reakciju. Krievijas reakcija ir ļoti satraukta. Katru reizi, kad mēs vēršamies pret nesodāmību, e, mēs vērojam reakciju pret mums, piemēram. Mēs atklājam, ka 43 miljonu dolāriem no e, Sergeja atklātajiem 240 e, miljoniem ir nonākuši nodokļu amatpersonas vīra un kolēģu uh, rokās un kontos Šveicē. Šveices prokurors ir iesaldējis šo naudu. Neilgi pēc tam Krievijas uh, prokurori uh, izdeva ar aresta orderi vienam no maniem kolēģiem. Arī tā skaitā manā sakarā ir izdots aresta orders, un viņi dara visu, lai mēģinātu attaisnot savu uh, sistēmu. Un visbeidzot jautājums Medvēģeva sakarā. Ja mēs dzīvotu uz Mārta un lasītu ziņas par Krieviju, mēs teiktu, kāda lieliska valsts tā ir. Viņi modernizē savu juridisko sistēmu. Bet mēs nedzīvojam uz Marsa, mēs dzīvojam uz Zemes un lasām ikdienas ziņas par notikumiem, tā skaitā Krievijā, bet šī gadījums, ar kuru saskars Medvēļevs, ir gadījums, kas attiec uz jaunu ideālistu, kurš cīnās pret netaisnību. Un ņemot vērā to, ka pusotru gadu vēlāk neviens nav apsūdzēts, tos, tas nozīmē, ka šis jautājums viņu pārāk neinteresē. Tā no kā kungs. Jā, nekas jūsu saci, no sacītā mani pārāk eh, nepārsteidz. Esmu apmeklējis Krieviju jau eh, e, ilgus gadus un. Eh, un Wikileaks jau ir aprakstījis arī šo valsti, un tā ir mafioza un gangsteru pilna valsts. Man nebūtu nepārsteidz ne Medveģeva un Putina darbības, vai viņi tik tiešām vēlas šādu tiesiskumu panākt. Redzēsim, kas notiek nākamajās prezidenta vēlēšanās. Taču jautājums, ko es vēlos uzdot, un kuru varbūt vēlētu uzdot Andrikienas kundze, kā var Krievija būt par pilntiesīgu Eiropas padomas locekli, ņemot vērā tiesiskumu šajā valstī? valsti un pilnīgo nesodāmības klimatu. Ir pilnīgi absurdi tas, ka eh, cilvēku, Eiropas cilvēku tiesību e, tiesā e, sēž Krievijas tiesnesis, kas pauž kas gatavo nolēmumus attiecībā uz manu valsti. Tas ir pilnīgi, manuprāt, nepieļaujami. Tāpat arī ņemot vērā Ziemeļa Kaukāza notikumus. Tas ir pilnīgi, es, es būtu pilnīgi pietiekami, lai pierādītu, ka Krievi ir jāizraida no Eiropas eh, padomas. Paldies, Stanoka eh, kungs. Es nesapratu tikai, vai tas ir vispārīgs komentārs, par ko mums jāpārdomā, vai Brāderkungam uzdots jautājums. Es gribētu pateikties jums par šo ceturtais stundu ko mēs veltījām Magnitska gadījumam, Bila Brādera klātbūtnē, un kurš tik tiešām ir drosmes un nelokāmības piemērs, un šis gadījums varētu būt kā e, viens no ļoti izšķirīgiem cīnoties pret nesodāmību Krievijā. Mēs vakar saņēmām informāciju par Krievijas Eiropas Savienības konsultācijām, un mums tika ziņots, ka pirmo reizi Krievijas autoritātes ir eh, atļāvošas diskusiju par Magnītiska gadījumu. Otrkārt, gribu sacīt, ka parlam, mūsu parlaments domā par jaunu uh, attieksmi pret. Uh, ar autoritāriem režīmiem, cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā Krievija nebūtu nav vienīgā valsts, uh, pret kuru varētu tikt izmantotas šādas eh, eh, sankcijas, eh, izsmalcinātas sankcijas cilvēktiesību pārkāpumu gadī, gadījumos. Un arī gribu sacīt, ka ļoti daudzas uh, balsis ir reaģējušas uz šo Magnītiska gadījumu arī Eiropas Savienība taiskaitā. Un vēlos atgādināt, ka parlaments nesot ticamai e, izmeklēšanai šos pasākumus tādus kā līdzekļu iesaldēšana un vīzu aizliegums. Vēl mēs neesam redzējuši šobrīd uz šodien e, tik tiešām būtisku izmeklēšanu. E, tāpēc mums ir arī jārīkojas no savas puses. Paldies par jūsu teikto informāciju. Un ar gandarījumu es redzu, ka mēs pietiekami nozīmīgi izturamies pret cilvēku tiesību jautājumiem. Paldies jums! Kolēģi, ar prieku stādu jums priekšā mūsu otro būtisko šī rīta tematu, kas ir viedokļa apmaiņa par cilvēktiesību stāvokli pirmkārt Arābijas pussalā un otrkārt Sīrijā. Jūs redzējat, ka mēs pārbaudām mūsu Skype savienojumu, varbūt, ka Skype eh, nav viss. Uh, eh, vislabākais saziņas līdzeklis parlamentā, ņemot vērā nepieciešamību pēc tulkojuma, taču dažkārt tas ir vienīgais veids, kā sazināties ar cilvēkiem, kuri to vai citu iemeslu pēc nevar apmeklēt mūsu sanāksmes. Un vispirms es gribu atgādināt, ka Eiropas parlaments šo pavasari ir bijis ļoti aktīvs attiecībā uz situāciju Bahreinā, Sīrijā un Jemenā. Ir pieņemtas rezolūcijas un tagad mēs pievēršamies šim reģionam, lai konkrēti, bet ne ekskluzīvi apspriest situāciju Bahreinā, Jemenā un Sauda Arābijā. Vēlreiz ir, ir runa par situācijas apzināšanos, informācijas uzklausīšanu un uh, eh, lakamo soļu uh, izlemšanu. Sveicu mūsu vidū Vincentu Forestu no, no Frontline un pēc tam Rūba Al-Fatala Ekilāra, kas ir eksperte šajā reģionā, kas ir līdzdibinātāja Eiropas Arābijas fórumam. Tāpat arī mums ir delegācija no Bahreinas šūra padomas, un mēs sirsnīgi sveicam šo delegāciju, kur vada doktors Salaks Ēlī, kurš ir eksperts šurka padomis ārlietu jomā. Viņi Briselē uztaras eh, Eiropas galvaspilsētu apmeklējumu ietvaros, un tā ir lieliska iespēja eh, tiešā veidā apmainīties ar viedokļiem ar Bahreinas pārstāvjiem. Arī citi šuras pārstāvji būs klāts un viņi visi nav ievēlēti tiešās vēlēšanās, gribu atzīmēt. Citas eh, reģiona vēstniecības ir arī informētas, un es gribētu sveikt Matiasu Popovski, kurš ir Eiropas ārējā darbības uh, dienesta pārstāvis. un mums ir arī citu organizāciju pārstāvji. Un ne, tas dos iespēju mums pārvaldīt Eiropas ārējās darbības dienesta efektivitāti un Eiropas Savienības ticamību attiecībā uz ārpasauli. Un tagad vispirms mēs dosim vārdu Vincentam Forestam uz piecām minūtēm. Uh, un pēc tam uzklausīsim Alfa Talkundzi arī uz, uz piecām minūtēm, un pēc tam doktor Salah Ali arī uz piecām minūtēm. Mm. Vincents Forests, vispirms jūs. Yes. Um, es gribētu runāt par uh, cilvēktiesību uh, pārstāvju situāciju uh, Persijas uh, līčvalstīs. Un par uh, pārkāpumiem. Gribu teikt pāris vārdus par Jemenu. Es atsaukšos uz uh, dokumentu, kas uh, ir izdalīts un ko jūs varat redzēt. Jūs uh, zinat, uh, ka mm, Persijas līča pārstāva valsts ir uh, parakstījušas vairākus startotiskus dokumentus un uh, savukārt mēs uh, redzam, ka ir negatīvi ietekmi uz uh, Bahreinas uh, iedzīvotājiem. Ja uh, mēs varētu uh, līdz, uh, sadarboties uh, ar līdšu padomus valstīm tādā izpratnē, lai aizstāvētu cilvēktiesību aizstāvis, tad uh, mums ir jānorāda uz to, ka uh, cilvēktiesību aizstāvi cieši no um, aizliegumiem um, darboties savā profesijā, uh, viņi saņem apdraudējumus, viņiem tiek draudēts. Uh, viņi, pret viņiem tiek vērsts dažādas uh, represijas. Un es gribētu atsaukties uz uh, Abdulā Alkavaja gadījumu. Viņš bija koordinators uh, mūsu organizācijā Ziemeļāfrikā. Un uh, viņš stāstīja par um, notikušo. Pret viņ, viņš tika arestēts. Uh, bez tam um, spīdzināts, tika izteikti uh, draudi uh, un uh, Viņš cieta no um, dažādām, uh, dažādiem pārkāpumiem, viņa ģimenei tika draudēts, un Abdul uh, Ahmeds uh, Bahreinā arī tika aprestēts. Bahreina cilvēktiesību centra pārstāvjiem tiek draudēts. Bahreinas um, autoritātes mēģina diskreditēt cilvēktiesību aizstāvis un Saudārābijā. Uh, Eh, liekas, eh, ka eh, tieši austrumu reģionos tiek vērsts īpašas represijas. Ir jāprasa, lai tiktu pārtraukta diskriminācija pret šie kopienu. Tāpat ir jāsaka, ka, piemēram, 1. maijā Fadala Mekija Al-Masef bija arestēts un uh, viņam netiek dot pieeja, ne, viņš nevar tikties ar advokātu un arī ar sevi ģimeni. Tāpat arī skolotāju asociācija apvienotajos Ārābu Emirātos cieši no sekošanas juristu asociācija un citas. Viņi cieši no tiem pašiem riskiem un liekas, ka šīs asociācijas ir īpaši apdraudētas. Viņas norāda uz to, ka nav iespējas iesniegt lūgumrakstu sūdzības un nav īsta demokrātiska vēlēšanas sistēma. Tagad par blogeriem. Arī blogeri tiek arestēti, tie, kas veido šādus fórumus, piemēram, Ahmads Mansors. Tagad par Katāru. Cilvēktiesība asociācijas uh, nesaņem atļauju darboties. Nedrīkst kritizēt varas iestādes. Jurnāli, žu, jurnāli, žurnālistiem liek, uh, respektīvi izdara ziņiem spiedienu tādu, lai viņi uh, pašcenzūru īstenot. Nākošais. 2. martā tika arestēts sultāns Al-Kājāfī. Viņš arī veidoja blogus. Tagad par Jemenu. Cilvēktiesība aizstāvi saņem vēl nepieredzētus draudus. Tāpat arī žurnālisti, tie, kas raksta par cilvēktiesību pārkāpumiem, uh, un masu demonstrācijām. Piemēram, cilvēktiesību jautājumu žurnālists Samijā Alagbrī bija saņēma draudus un arī tika fiziski ietekmēts, respektīvi piekauts laikā, kad viņš novēroja demonstrācijas sānā. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka Eiropas Savienībā vajadzētu e, īpaši vērsties pret, uh, līdz, sad, e, pret uh, pārkāpumu versijas uh, līdz valsties. Un mums ir nepieciešama arī personāls, kas darbojas ar šiem jautājumiem, un Eiropas Savienības atbildēji jābūt striktai, un tai, tā vēl nav saņa, iegūst to līmeni, kāds ir absolūti nepieciešams mums ir uh, jāsaka, ka tas ir politisks uh, gribas jautājums un konsekvences e, jautājums. Eiropas Savienība atver e, pārstāvniecību Bengāzī un mēs aicināt e, būt redzamākiem un aizstāvāk plašāk cilvēktiesību jautājums šajā reģionā. Paldies, Forster kungs, par to, ka ievērojat arī laiku. Jūs labi parādījāt, atsaucoties, labi parādījāt piemēru, kā var atsaukties uz uh, informatīvu dokumentu, un eh, kā nevajag, eh, tātad jūs nelasījāt šo dokumentu. Tagad Rubalfa Tarekalata kundzei vārds, kas eh, ir viena no Eiro Arābu fórumu dibinātājām. On behalf of the Euro Eiro Arābu fóruma vārdā gribētu pateikties par šo te ielūgumu. Šis temats ir ļoti svarīgs arī man personīgi, bet Eh, arī jautājums, ko apspriežam jau daudzus gadus, bet tas varbūt marginalizējies Eiropas debatīs. Es pastāstīšu personīgu stāstu par manu uh, laiku Saudārābijā. Pirms 21 gadu es tur dzīvoju, un mana māte strādāja par inspektoru izglītības sektorā. Daži viņas kolēģi izlēma, uh, ka viņi uh, pēc daudziem gadiem uh, Uh, prasot uh, tiesības vadīt automašīnu, um, tātad uh, viņas do, izdomāja, ka viņas beid, vienkārši brauks ar mašīnām, bet viņas tika aizturētas un viņu ģimenē, pret viņu ģimenēm vērsās. Viņu uh, vīriem un dēliem atņēma tiesības strādāt, uh, atņēma ceļojuma dokumentus, lai viņi nevarētu atstāt valsti. Kāpēc es par to stāstu? Tāpēc, ka uh, tikai pirms divām vai trim dienām vēl viena sieviešu tiesība aktīviste, kas eh, pēdējos desmit gadus prasa to pašu, proti tiesības ceļot, eh, tiesības vadīt automašīnu, Menala Šarifa, viņa uh, arī uh, ar saviem bērniem uh, vadīja, iekāpa automašīnām braucumu, viņu aizturēja. Un tas vienkārši parāda, cik ilgs laiks paiet, uh, lai kaut ko panāktu šajā reģionā. Ir pagājis 21 gads, un joprojām mēs runājam par vienu un to pašu jautājumu, bet šoreiz mēs redzam, ka taktika ir mainījusies. Tagad uh, ir vēršanās arī pret sievietēm, ne tikai pret viņu vīriešu kārtas uh, ģimenes locekļiem. Uh, Sievietes eh, jūtas, it kā viņas būtu strupceļā visās savas dzīves jomās. Vārdarbi pret sievietēm netiek par to runāts, tā netiek sodīta, un sieviete nemaz nevar pati vērsties administratīvās iestādēs, bet es negribu runāt šeit tikai par dzimumu jautājumu. Tas nav tikai par sievietēm un vīriešiem arī žurnālisti un vīriešu kārtas pārstāvji tiek eh, aizturēti piemēram, kas ir prasījuši organizēt demonstrācijas, viņi tiek aizturēti, tad atkal atlaisti brīvībā, daudz tiek spīdzināti, un kopš revolūcijas Bahreinā daudz ir arī pazuduši. Tūkstoši cilvēku ir ievainot šajās demonstrācijās. Arī mediķi ir saskārušies ar represijām, viņiem neļauj pildīt pilnībā savus pienākumus šo ierobežojumu dēļ. Uh, Daži Saudarābijas aktīvisti tiek uh, tiesāti, bet ne savā uh, valstī, savā, savās tiesās, bet privātās villās. Un tas nav pienācīgs tiesas process, tiek pilnīgi uh, ņirgāšanās uh, īstenota par tiesu sistēmu. To redzam ne tikai Saudarābijā, bet arī apvienotajos Arābu Emirātos, uh, kur var vairākus gadījumus nosaukt. Uh, Viņi prasīja uh, vienkārši uh, demokrātisku iekļaušanu. Un šeit mēs redzam, ka ir pretruna, jo valsts mm, pozicionē sevi kā tādu atvērtu valsti. Um, daudzās valstīs uh, tiek ierobežota vārda brīvība, un tie, kas cenšas paust savu viedokli, tiek aizturēti pēc uh, šīm revolūcijām um, arā pasaulē ir jauns likums, kas vēl stingrāk padara vārdu brīvības ierobežojumu. Jebkura kritika pret valdību tiek uh, sodīta, uh, ir bloķēta pieeja uh, sociālajiem tīkliem un uh, arī valsts iestādēs nav pieeja šādām lapām, lai, un uh, mēs redzam, ka uh, valdības eh, ļoti uzmanīgi rīkojas, viņi it kā rāda, ka viņi aizstāv cilvēku tiesības, bet, eh, ja mēs paraugāmies, ko viņi dara uz vietas, tad uh, mēs redzam, ka tas tā nav. Un gribētu uzsvērt, ka ir uh, atšķirības starp uh, līča uh, valstīm, piemēram, ja mēs paraugāmies uz Kuveitu, tur jau ir zināmas demokrātiskas institūcijas, parlaments un konstitūcija, un tomēr mēs redzam, ka ir uh, spriedze un šķelšanās uh, dažādos sektoros tieši šīs situācijas uh, dēļ. Uh, Tāpat arī sektas spriedze ir. Uh, ievērojami starp sunnītiem un šītiem, kā mēs redzējām. Bahreinā eh, galveno, galvenokārt ir sunnītu minoritāte. Un situācija pēdējo gadu laikā pasliktinās, jo šī tiek uzskatīta par nepareizajiem. Eh, mēs arī redzam, ka cilvēki mēģina mainīt lietas, viņi mēģina runāt skaļā balsī, un situācija mainās ātrāk vai lēnāk. Taču tas izmaksā lielus līdzekļus ģimenā, piemēram, tas jau ir izmaksās 4 miljārdus, un es gribētu ieteikt debatēm, ja jūs interesējaties uh, Eh, par šo jautājumu parlamentā, tad to varētu paturēt debatēs. Paldies par izklāstu informāciju piezīmēm, un mēs varētu sveikt Salahu Alī kurš šūra komitejas no Bahreinas pārstāvi doktoru Ali Lūdzu. Dod jums vārdu uz piecām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji, ekscelences, godāmie viesi. Bahreinas parlamentārās delegācijas un savā vārdā. Mēs pārstāvam Bahreinas tautu, un es izmantošu iespēju izklās, iz, paust eh, pagodinājumu uh, atrasties šodien šajā sēžu zālē un paskaidrot sīkāk gādījums eh, un notikums Bahreinā. Pēdējie gadi ir bijis periods, kura laikā ir panākti lieli sasniegumi. Tie sākās ar uh, eh, uh, eh, nacionālu hartas pieņemšanu, ar kuru tika izveidota Bahreinas konstitūcija. Un ņemot vērā um, notikumus vidējos austrumos, ļoti daudz notikumi tika nepareizi un nepietiekami atspoguļoti. Um, rietumu mēdījos. Eh, Bahreinā notika demonstrācijas pieprasot sociāls un e, likumdošanas e, reformas. Šajā laikā Bahreinas kroņprincis apzinoties, ka daļa e, un daudzas šīs prasības ir pamatotas, aicināja veidot nacionālo dialogu, e, lūdzot starptautisku atbalstu. Nacionāls dialogs tika uzskatīts kā e, iespēja. E, nodrošināt eh, mieru, ņemot vērā to, ka Bahreina atbalsta runas, apziņas, ticības, preses brīvību. Eh, ba mēs apzināmies, ka šīs ir sociāls un ekonomiskas prasības tomēr. Eh, šīs prasības bieži tika izmantotas kā iemesls lai um, noraidītu konstitūciju un eh, tā, eh, kā tad, kad lietas izkļuva no mūsu kontrolas, valdība paziņoja par nacionālās drošības statusu ieviešanu. Diemžēl process uz nacionālo dialogu tika nolaupīts no politisku ekstrēmistu puses, kur atbalsta politisku iejaukšanos, kas mūsu mīrīgajā karaļvalstī mēģināja viest haosu, organizēt tādus pasākumus, kas streikus, pilsoņu nepakļaušanos, svardarbību. Cilvēku tiesību pārkāpumus īstenot Eh, politiskie ekstrēmisti, ieskaitot brutālas slepkavības. Tāpat eh, viņi mēģina gan universitātēs, gan veselības aizsardzības iestādēs, taiskaitā valsts um, galvenajā slimnīcā, kas ir viens no vislielākajiem medicīniskiem kompleksiem eh, vidējos austrumos, mēģiniet tos pārņemt savā kontrolē. Un mēs apzināmies, ka nacionālā dialoga izveidošana ir nopietns priekšnosacījums. Eh, Un ir skaidrs, ka Bahreina šādos apstākļos var rak, rasties sektārais dalījums. Noslēgumā es gribētu vēlreiz pateikties jums par jūsu uzmanību un mēģināt nodrošināt un pārliecināt jūs, ka Bahreina ir apņēmusies strādāt pie reformām kur cilvēktiesības ir viens no pamatprincipiem. Eh, Vēl jau vairāk nacionālā dialoga durvis ir atvērtas visām sabiedrības, eh, visiem sabiedrības slāņiem, lai gan varbūt mēs neesam ideāla demokrātija. Mēs esam nebeidzama ceļa sākumā, uz demokrātisku attīstību. Paldies, paldies, doktor. Now, um, to... Man vienkārši ir jāizsaka piezīme, ka 28. aprīlī Eiropas parlamenta Facebook lapā mēs konstatējam virkni lūgumu no Bahreinas cilvēkiem uh, aizstāvēt viņus pret valdību un pret nāvas sodiem, kas tika piespriesti četriem aktīvistiem. Mm un kopā ar Nībleres kundzi attiecīgā delegācija uh, šajā reģionā un Albertīnī kungs arī, kas ir ārlietu komitejas vadītājs, mēs kopīgi paudām savu līdzjūtību un atbalstu Bahreins iedzīvotājiem, kas prasīja pārmaiņas. Un personīgi es biju vīlusies, jo es pieņēmu Bahreinas karaļa uh, uh, padomnieku dažas nedēļas pirms šo notikumu sākuma, un um, mani tā kā brīdināja, ka būs vardarbība un cilvēki metīs molotovu kokteļus un tā tālāk, un uh, tas man šķita, ka bija tāds kā sagatavošanas posms, lai nodrošinātu tādu maigāku reakciju. Tā bija man personīgā piezīme. Tagad uh, cilvēkiem došu vārdu no ārējās darbības dienas uz maksimāli desmit minūtēm. Skype to... Mūsu Skype savienojums ar Sīriju šķiet tas bija. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms atgādināšu Eiropas Savienības vispārīgo reakciju uz Arābu pavasari. Eiropas Savienība vienmēr ir aicinājusi veidot dialogu, nodrošināt nosodījusi šais demo, šo vardarbību. Mēs aicinājām ieviet, ievērot pulcēšanās brīvību un par to diskutējām arī eh, Eiropas Savienības ministru padomas sēdē ar līča padomas valstīm. Aprīt beigās notika šī sanāksme, un Katrīna Eštona vadīja Eiropas delegāciju. Tā bija iespēja šo šos vēstījumus nodot. Daudz ir satraukušies par uh, ietekmi uz reģionu, arī Eiropas Savienība ir par to nobežījusies, ir bāžas par trešo pušu iesaisti, un uh, dialogs varētu iestrēgt. Tagad dažas konkrētas pazīm, piezīmes, ja atļausiet par Bahreinu un Jemenu saiknes starp Eiropas Savienību un Bahreinu ir uh, spēcīgas. Un tāpēc mēs uzskatām, ka mums vajadzētu būt godīgiem vienam ar otru runājot. Bet uh, mierīgo demonstrantu aizturēšana nepalīdz uh, šim procesam un reformas tiek joprojām prasītas. Vienīgais veids būtu valdībai un opozīcijai veidot dialogu, un tas nav iespējams, ja opozīcijas pārstāvi ir cietumā. Šonadēļ sākumā Eiropas Savienības ārlietu padomu pauda bāžas par situāciju Bahreinā un aicināja nekavējoties atlaist brīvībā mierīgos demonstrētājus. Un uh, Mēs ceram, ka tas eh, tiks izdarīts un eh, Eiropas Savienība, un to arī uzsvēra ministri, ka Eiropas Savienība ir eh, satraukusies par divu cilvēku uh, sodiem, kādi viņiem tika piespriesti, un nāvsos tika piespiests, un uh, tā pašā laikā ārlietu ministri atbalstīja Bahreinas karaļa uh, uh, izdoto dekrētu, kas atceļ ārkārtas stāvokli 3. jūnijā. Es uh, ceru, ka Bahreinas pārstāvji pieņems manis teikto uh, tādā izpratnē, kā tie, tas ir domāts, jo mēs rūpējamies par Bahreinas cilvēku drošību. Eiropas Savienība ir arī dziļi nobazījušies par uh, nesnējiem notikumiem Jemenā. Uh, prezidenta Sale Eh, nespēja iesaistīties GCC iniciatīvā, ir pasliktinājusi cilvēktiesību situāciju, un tas ietekmē Jemens iedzīvotāju. Eiropas Savienība atbalsta politisku jautājumu risinājumu un aicina salīgu eh, kungu nodot varu. Kopš gada sākuma esam vērojuši cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos un uh, Mēs aicinām pārtraukt vardarbību pret protestētājiem. Mēs atbalstām arī augstā cilvēktiesību komisāra vizīti, lai izvērtētu cilvēktiesību situāciju un palīdzētu nodrošināt atbildības ievērošanu. Šādu signālus tātad nodeva uh, Eiropas Savienības ārlietu ministri uh, nedēļas sākumā. Uh, Es delegācijas sanā arī spēlē būtisku lomu, uzturot uh, kontaktus ar cilvēktiesību aizstāvjiem un jauniešu organizāciju pārstāvjiem virkne demāršu uh, ir uh, īstenots šogad un arī 2010. gadā. Paldies, priekšsādātājs kundze. Papovski. Uh, I, uh, ask... Uh, Paldies, Papovska kungs. Vai jūs varētu mums kaut ko pastāstīt par uh, citu Eiropas Savienības delegāciju aktivitātēm šajās valstīs. Jūs minējāt Jemenu, Sauda Arābija, Bahreina. Jā, kā jūs zināt, tad eh, mums ir eh, Bahreinā delegācija un arī Saudarābijā, bet mums tur nav tāds liels tīkls. Un kā Katrīna Eštona jau vairāk kārt ir uzsvērusi, uh, Tad uh, cilvēktiesību situācija apdraud tās politikas, kuras mēs tur īstenojam. Līdz ar to tā ir prioritāte visās mūsu delegācijās un īpaši šobrīd Ziemeļāfrikā un Tuvijos austrumos. Specific... Jums nav nekāda konkrēta informācija par eh, delegāciju Saudārābijā. Īpaši man interesē, protams, uh, tas, kā cilvēktiesību vadlīnijas eh, tiek ievērots attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem. Delegācija vēro situāciju pēc iespējas lielākā apmērā, bet arī uh, liek uzsvaru ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, jauniešu sieviešu grupām šajās valstīs. Un Šo politikas orientāciju apstiprināja arī Eiropas kaimiņattiecības politikas pārskatīšanas dokuments. Tas netiek piemērot šajā reģionā, bet uh, tas ir svarīgi nākotnē. Ja jūs paraudzīsieties uz komisijas uh, kolēģijas pieņemto uh, dokumentu vakar, tad uzsvars tiek tiešām likts uz demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības atbalstu. Uh, šajās mūsu partneru valstīs. Paldies, Papovska kungs. Tagad uh, es varētu dot vārdu deputātiem, ja viņi vēlas izteikt komentārus vai uzdot jautājumus. Uh, Tanaka kungs, lūdzu. Es gribētu vērst savu jautājumu Bahreins parlamentu pārstāvim. Es nāku no apvienotās karalistas, mums ir īpaši cieši saiknes ar Bahreinu, tas kādreiz bija uh, apvienotās karalists protektorāts, es tikos ar uh, karaļiepu šo sūtni manā birojā un uh, esmu tiešām saskums par notikumiem, kas uh, norisinājās šajā ļoti miermīlīgajā valstī. Mans jautājums, es nešaubos uh, par to, cik progresīva motivācija ir kroņprincim, cenšoties veidot dialogu un Es nebažīju, neesmu arī, um, tātad nešaubos arī par ekstrēmistiem e, opozīcijā. Un arī Irānas iejaukšanās uh, ir aspekts, kas jāapsver. Viņi varbūt cenšas destabilizēt jūsu valsti un izsaka jums līdzjūtību. Bet mans jautājums ir tāds uh, vispārīgāks un politiskāks. Proti, ko vēl varētu darīt, lai uh, integrētu un dot vietā vie, lielākas iespējas šītu um, minoritātes iedzīvotājiem. Es redzēju kā televīzijas pārraidi, kad kāds šīt pārstāvs Bahreinā tika intervēts, un viņš teica, ka Eiropietim uh, finanšu sektorā Bahreinā būtu vieglāk uh, saņemt darbu nekā šītam ar to pašu kvalifikāciju. Tad šķiet ir tiešām tāda spriece starp šītiem un sunītiem. Kādus pasākums jūsu valdība varētu veikt, lai stabilizētu situāciju un nodrošinātu iespēju vienlīdzību visiem Bahrēnas iedzīvotājiem, vienalga, lai arī pie kāda islāma atzara viņi piederētu? Paldies, Tanokums, par jautājumu. Dot, var dot vārdu arī citiem jautājumiem. Uh, bet ja nē, tad eh, došu vārdu Bahreinas eh, komitejas eh, delegācijas vadītājiem. Liels paldies un gribētu pateikties par visiem komentāriem, ko dzirdējām no godātiem uh, deputātiem, runājot par Tanokungu jautājumu. Mēs jums piekrītam, ka šis jautājums būtu jāpaceļ un jādomā, kas tālāk jādala pēc šīs krīzes. Uh, a... Šobrīd mēs kā deputāti saskaramies ar nopietnu situāciju, ņemot vērā visu to, kas ir pārkāpums, jebkurā pusē tie būtu notikuši, vai protestētāju vai valdības pusē. Mēs izmeklējam šos cilvēktiesību pārkāpumus. Seriously taking these steps Tāpat arī mēs domājam par uh, iespējām aicināt pie sarunu galda gan sunītus, gan šītus, gan palīdzēt veidot nacionālo dialogu, lai visi nosacījumi, visi jautājumi tiktu likt uz sarunu galdu, un lai mēs varētu runāt par valsts nākotni. Runājot par darba vietām Bezdarbs ir 3,7% Bahreinā, kas ir zems salīdzinājumā ar daudzām citām valstīm. Problēmas ir tā, ka ir daudz jauniešu, kuri nevēlas doties uz privāto sektoru. Mums ir vairāk nekā 10 tūkstoši darba vietu privātajā sektorā. Lielākā daļa jauniešu vē, grib valdības darbus, kas jau ir aizpildīti Un tie ir mūsu izaicinājumi, un mums ir jādomā, kā mēs varam pārliecināt jauniešus, tīpaši no šī, šītu komunitātes, ap, eh, lai viņi apzinātos, ka darbvietas ir, un ne visi var nodrošināt darba vietas pie valdības. Un ir jādomā par to, kā vairāk eh, piesaistīt uh, jauniešus privātiem sektoram. Vēl viens jautājums par to, kurš ir vairākums - sunīti vai šīti. Bahreina ir islāma valsts, taču mums nav statistikas, kas mums norādītu, vai sunīti vai šīti ir vairāk. Abi ir līdztiesīgi, mēs to redzam skolās, universitātēs, darba vietās, un es domāju, ka šis vairākuma un mazākuma jautājums mēs kā deput parlamenta deputāti negribētu runāt par šo jautājumu. Mums viņi ir Bahreinas pilsoņi, neatkarīgi no tā, vai tie ir sunnīti, šīti, e, e, mus, musulmaņi vai e, ne musulmaņi, līdz ar mani parlamentu skaitā ir arī jūdu un kristiešu pārstāvji, un mēs negribētu, mēs negribētu uzlikt nekādu birkuni su, sunītiem vai šītiem. Es tagad eh, vēršos pie īpašā referenta Bīlefelda kunga, varbūt viņš, kurš ir pirms brīža sniedz lielu devumu mūsu debatēs, varbūt gribētu izteikties par jautājumiem, kas ir saistāmi ar reliģiju brīvību Bahreinā un citās līdzvalstīs. Pal... Jā, paldies, jūs pārsteidzāt mani, dodot man tagad vārdu. Bet varbūt es varu izmantot uh, iespēju un uzdot jautājumu Bahreinas delegācijai. Tas ir uh, par. Uh, tiem uh, ziņojumiem, kurus es esmu uh, saņēmis par uh, samšie mošeju. Uh, šītu um, mošeju uh, iznīcināšanu, kas notika pagātnē. Un tas notika pāris pēdējo mēnešu vai nedēļu laikā. Atļaujiet uh, atbildēt eh, vienai no mūsu delegācijas eh, deputātiem. Viņi runās par mašajām un par reliģisko brīvību Bahreinā. Paldies! Un sākumā es gribētu teikt, ka pateicos par iespēju būt šeit šodien un arī atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies par šo jautājumu. Es gribu tikai ievadā teikt, ka Bahreina jau vairākas paudzes uh, ir zinām kā mierīgi līdzpastāvēšanas laika. Uh, Dažādas reliģijas un to pārstāvji ir integrētas sabiedrībā, mums ir dažādas struktūras mūsu valstī, dažādas um, um reliģijas, mums ir lielas mošīs, mums ir uh, sinagogas, mums ir indiešu uh, tempļi un arī uh, citu reliģiju pārstāvju reliģiskās celtnes. 18.22. paragrafs uh, konstitūcijā atļauj uh, reliģisko brīvību un arī parādīt uh, savus reliģiskos uh, simbolus. Ar to nav nekāda problēma. Un atbildot uz jūsu jautājumiem, es gribu teikt, ka, diemžēl, daži fakti tiek nepareizi atspaļot mēdījos, plašsaziņas līdziņos. Mums ir apmēram 650 līdz 700 mašīnu šajā valstī, un no tām nu, nekas nav uh, izpostīts. Nekad manas valsts uh, vēsturē nekas tāds nav noticis. Un labs piemērs ir, piemēram, uh, sinagoga. Uh, tās ir jau no 1940. gadiem pastāvējušas un nekad nav bijušas izpildītas. Tas, kas tika nojaukts, tās ir nelegālas struktūras, ir aptuveni 600 pārkāpumu būvniecībā un 60 izskatītas un tiek koreģētas dažādas darbības. Mēs varam teikt, ka dažkārt uh, vietējās uh, pašvaldības um, dažkārt novēloti uh, īsteno likumdošanas akts. Jā, tas notiek, bet nu valstī un sabiedrībā ir um, tā sauktie um, lokālie protokoli un pašvaldības tad pieņem lēmumus, bet nu, tas arī ir tāds uzticības jautājums, kā viņi ar to darbojas. Bet nu katrā gadījumā mm, kopš februāra Uh, likumdošana tā nopietnāk tiek uh, ņemta vērā un striktāk uh, ie, ievērota. Un pēdējo gadu laikā, jāsaka, mēs miljonu summas esam arī uzturēšanai, celtņu uzturēšanai izmantojuši. Jā, es. Uh, gribētu teikt, ka arī e, nebija, e, teiksim, izteikts tāds vēlms e, atbalstam no 28. aprīļa protestiem. Jārunā arī par nāvisotiem, bet es gribētu vēlreiz uzsvert to, ka Eiropas Savienība ļoti strikt aicina um, pārskatīt nāvisopu, un mēs uh, lūdzam pārskatīt četru. Uh, demonstrantus, eh, spriedums pret četriem demonstrētājiem par uh, vardarbību un par piespriestajiem sievieniem. Un um, daudz no viņiem ir paziņojuši, ka viņi nav vainīgi attiecībā uz šīm izvirzītajām apsūdzībām. Un arī parlamenta priekšsētais Buzeks ir ļoti strikt nosodījis nāves sodu. Un pēdējā. Uh, reakcija uz šo diskusiju raundu dod vārdu Ekelārdas kundzei un ceru, ka viņi varēs reaģēt. Es gribēju noslēgumā tikai par šo jautājumu runājot izteikt dažus priekšlikumus, kā varētu Eiropas parlaments rīkoties. Piemēram, es gribētu teikt, ka um, īstenot spiedienas lēmumu pieņēmējiem. Uh, Tas varbūt eh, pozitīvi aizsargājot cilvēktiesību aktīvistus. Bet nu, nevajadzētu arī pievērsties darbībai, it kā nekas nebūtu noteicis eh, attiecībā uz Bahreinas Saudi eh, Arābiju. Pilsoniskā sabiedrība, kas um, ehm, strādā ar šiem jautājumiem gan Eiropā, gan arī uh, reģionā, Tiem ir nepieciešams atbalsts, eh, iespēja izteikties, jo um, bieži vien viņu pašu valstīs, eh, reģionos nav šādas iespējas. Un uh, jāapmainās ar informāciju ar nevalstiskām organizācijām. Mēs uh, dodamies uz šīm reģionu valstīm un tam ir jābūt tādam noteiktam elementam, veidot attiecības starp ES un šo reģionu. Dažkārt ir sarežģīti tikties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem mums dodoties uz eh, šiem reģioniem. Un bez tam, dodoties vizītēs, ir eh, nepieciešams darboties tā, lai pilsoniskā sabiedrība tiktu atzīta un tās loma stiprināta, lai arī likumdošana, jāuzsver, ka likumdošanai jātiek ievērotai un arī mums ir nepieciešams jebkurš uh, iespējamais uh, atbalsts mūsu projektiem. Paldies. Paldies Eklārdas kundzei par um, viņas teikto. Un tagad par Sīriju. Bet es vēl atgriezīšos pie uh, Sīrijas gadījuma. Izmeklēšana notiek uh, un to veic uh, abās pusēs, bet kā jūs jau pieminējāt, mans uh, kolēģis uh, Kavačārs, kas ir eh, bijis eh, arestēts eh, stāsta par um, spīdzināšanu cietumos, un cik es zinu, nav bijis nekāda uh, izmeklēšana, uh, jo uh, izmeklēšana daļai veids arī militāro tiesu, tiesnešu. Paldies! Mēs redzam, ka uh, ziņas ir pretrunīgas. Uh, Un uh, jāsaka, ka mēs sagaidām uh, tādu nopietnu izmeklēšanu vis, visos gadījumos, kad tiek pārkāpti uh, cilvēktiesību, uh, cilvēktiesību normas. Bet pirms Sīrijas mums ir ļoti nozīmīgs paziņojums, ko Veržie kundze uh, izteiks, jo viņa devās uh, vizītē uz uh, Tunisiju. Lūdzu, jums vārds. Paldies, paldies, priekšsēdājas kundze. Nu, atvainojiet, ka. Uh, Uh, šeit nedaudz pārtrauc diskusijas. Es um, devos uh, vizītē uz Tunisiju un es gribēju um, pastāstīt par to, ka esmu norūpējusies par diviem punktiem. Es uh, biju 19. sāku vizīti 19. mājā un biju līdz pagājušajai ceturtdienai. Runāju par vēlēšanu Uh, likumu par vēlēšanu situāciju un arī par Tunisijas Lībijas robežu. Par vēlēšanu situāciju jūs noteikti atzījāt, ka mm, vēlēšana komisija tiek veidota un ka tā ir uh, 24. Um, jūlijā uh, uh un 16. Uh, oktobrī piedāvājas datums. Ir daudz diskusiju par šiem jautājumiem. Zinām, vienprātība arī valda šī vēlēšana komisija Tajā ir iesaistījušies daudz pilsoniskās sabiedrības pārstāvju valdība. Nolēma, ka šis viedoklis netiek ievērots un vēlēšanas notiks 24. jūlijā. Esmu norūpējusies par ko? Par to, ka vēlēšana komisija tagad tikai tiek veidota un tā tiek veidota, lai organizētu vēlēšanas un lai vēlēšana process vairs nebūtu, nu, tā teikt, iekšliet ministrijas pārraudzībā. Nu, man nav jāskaidro, kas ir iekšliet ministrija Tunisijā. Ir simtiem tūkstoši cilvēku, kas nav uh, vēlēšanu sarakstos iekļauti. Lielākā daļa no viņiem, viņiem nav pat uh, personas apliecinoši dokumenti, kas ļautu viņus iekļaut šajos sarakstos, un pēc tam ir jādara viss iespējamais lai visās uh, kopienās būtu, uh, teiksim, tādi cilvēki, kas varētu raudzīties, lai vēlēšanas notiek caurskatāmi un uh, arī saprotami. Vairāk nekā 70 partijas ir nodibinātas nesen un aptuveni 15 ir infiltrētas no bijušās valdības puses un mākslīgi izveidotas. Un bez tam partijas, kas ir vislabāk organizētas, tās ir musulmaņu partijas, jo tām ir nu, līdzekļi, lai uh, uh organizētos un arī mm, daļai to um, veic arī mašais, kas ir Tunisijā šo darbu. Es gribēju vērst jūs uzmanību uz to un teikt, ka ES un mēs, Eiropas parlaments, zinām, ka uh, veidot demokrātiskas vēlēšanas, es domāju, ka mums uh, jābūt īpaši vērīgiem attiecībā uz to, kas notiek, un es gribētu, lai mēs eh, paustu mūsu satraukumu par to, kas notiek, lai būtu droši, ka tiks darīts viss, lai šīs vēlēšanas notiek labos eh, apstākļos, un es domāju, ka šīs lietas nebūs dramatiski, jo ļaunākais, kas varētu būt, ir tas, ka vēlēšanas valstī, kurā nekad nav bijusi, der, nav bijusi demokrātija, ka tās veicinātu dezilūt, teiksim, neusticības veidošanos un uh, ilūziju zaudējumu. Tagad par uh, situāciju pierobežā. Biju um, šušas nometnē, tas bija pagājušajā piekdienā. Tā ir nometne, kurā bija dažādi. Uh, nelaimes gadījumi un uh, starpgadījumi. Pavisam ātri teikšu, ka Tunizijas iedzīvotāji ir ļoti, ļoti um, tādi devīgi attiecībā uz uh, bēgļiem no Lībijas. 800 uh, tūkstoši devās prom no Lībijas un 400 tūkstoši ieradās Tunisijā. Atgādināšu, ka tur ir 10 miljoni iedzīvotāji. Un uh, Tunisija šajā demokrātiskās pārējas procesā. Uh, tie starpgadījumi, kas notika, nezinu, kādos apstākļos notika šūšas nometnē. Daži saka nelaimes gadījums, citi saka provokācija. Es negribu paust kādu viedokli par šo. Ir skaidrs tas, ka tie cilvēki, kas pat labam paliek šajā nometnē, ir tie, kuriem vajadzētu saņemt bēgļa statusu. Tie ir no Eritrejas, Somālijas, Etiopijas. Uh, uh, Irākas un Kodivāras. Viņi uh, tur šajā uh, nometnē ir 2 čet, līdz 4 mēnešus, kas nozīmē, ka šī spriedze nu sāka uh, veidoties. Uh, ACR izskata viņu uh, dokumentus. Liela daļa ir izskatīta, bet šiem cilvēkiem nav pases, viņiem nu vienkārši jāpaliek šajās vietās un bēgļi. HCR bēgļu komisārs aktīvi darbojās, bet mums ir uh, jādara viss, lai šie cilvēki rastu kādu risinājumu. Ir 2 līdz 3 tūkstoši cilvēki jāuzņem, un es domāju, ka mums jābūt solidāriem. Uh, Uh, šiem pāris tūkstošiem bēgļu uh, un uh, Eiropas Savienība tikai, teiksim, augtu savā izpasnēs pārsniedzot palīdzīgu roku šiem bēgļiem. Paldies, Veržijā kundze, par šo jūsu teikto. Un mēs redzam, ka gatavošanās vēlēšanām vēl nenotiek tieši tā, kā mēs gaidām varbūt. Un otrkārt, ka ir šīs problēmas pie robežas un uh, mums vajadzētu uh, padomāt par uh, bēgļu jautājumu. Tagad Lohbīlērs kundze grib izteikties, un tad pieņemsim zināšanai šos faktus, un tad domāsim, ko ar to varētu darīt turmākajās sēdēs. Lūdzu, Lohbīlērs kundze. Paldies ļoti īsi, bet uh, es gribēju izteikties par otro punktu, ko jūs teicāt. Vakar afetā mēs par to runājām, un es apmeklēju to pašu bēgļu nometni pirms dažām nedēļām, un tur bija problēmas, ka cilvēki nevarēja ierasties Eiropā. Bet tagad situācija ir sāsinājusies, vairāk cilvēki ir piekaut līdz nāvei, ir uh, izmantot asurgāzi, lai nomierinātu situāciju, un es uh, vakar arī sapratu no atbildes afet komitejā, ka būtu labi, tātad, ka ārējās darbības dienas apzinās šo situāciju, bet Māmsrēms kundze teica, ka uh, šeit varētu izmantot uh, pārvietošanas programmas, jo ir 4000 cilvēku no Eritrejas, Somālijas un Kodivārs, kas nevar atgriezties. Tātad apmēram 4000, un tagad viņiem ir vietas uh, tikai 800 cilvēkiem no ES, no ASV puses. Varbūt jūs varētu pievērsties tam, cik ļoti steidzam ir šī situācija, un konkrēti varētu izmantot šīs uh, pārvietošanas programmas, lai eh, palīdzētu cilvēkiem izkļūt no šīs situācijas. Tunisijas iedzīvotāji un valsts darīja visu, ko viņi varēja, bet ja tas turpināsies ilgu laiku un ja cilvēki nevarēs eh, pārvietoties, eh, tātad tiek teikts, ka viņi varētu atgriezties Lībijā un censties ar kuģiem nokļūt kaut kur. Paldies par šo papildu informāciju. Varbūt, ka politiskās grupas varētu padomāt par uh, rezolūciju, protams, paies divas nedēļas, līdz tā tiks pieņemt, bet, nu, paraudzīsimies, vai varēsim šo jautājumu apspriest uh, koordinācijas grupā, kas eksistē šajā parlamentā attiecībā uz uh, jautājumiem, kas ir saistīti ar notikumiem Ziemeļāfrikā. Man ir liels prieks uh, sākt mūsu diskusiju par situāciju Sīrijā, kas, protams, ir tiešām nosodāma. Uh, bet es domāju, ka šī ir laba iespēja, ka mēs varam uh, sveikt Haitama Almale kungu mūsu sēdē ar Skype savienojumu palīdzību. Varbūt, ka tagad mums jau ir savienojums izveidojies, vai mums ir savienojums? Jā. Un uh, Almaleha kungs, man ir liels prieks, ka varu jūs sveikt uh, ar šo Skype uh, saikni mūsu sēdē. Vai jūs mūs dzirdat? You, you could speak a little bit. Jūs varētu runāt skaļāk, varbūt. Can, can you hear me? I hear you. And how's, how's your, your, the weather in your uh, country? The weather. How's the weather? Good.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 ANO cilvēktiesība padoma beidzot pieņēma steidzams pasākums šajā situācijā, jo cilvēktiesība situācija Sīrijā smagi pastiprinās un nosodīja Sīrijas valdības veitos cilvēktiesību pārkāpums. Tas notika 29. aprīlī. Rezolūcija bija ļoti skaidra tā aicināja Sīrijas valdību pārtraukt visus cilvēktiesību pārkāpumus, lai aizstāvētu iedzīvotājs pilnībā ierērotu cilvēktiesības un pamatbrīvības, atļautu pieeju internetam un citiem komunikācijas sakariem un uh, aicināja arī atlaist visus uh, pārliecības uh, cietum aizturētos brīvībā. Šajā rezolūcijā tiek prasīts arī, lai cilvēktiesība augstais komisārs steidzam nosūtītu misiju uz Sīrijas Arābu Republiku un lai tiktu izmeklēti cilvēktiesību pārkāpumi, lai varētu izvairīties no nesodāmības un nodrošinātu pilnīgu saukšanu pie atbildības runājot par to, ko Eiropas Savienība ir darījusi. 9. maijā padomu pieņēma uh, lēmumu, kas uh, nosaka ieroču embargo uz Sīriju, lai šos ieročus nevarētu izmantot iekšējiem apspiešanas pasākumiem, un lēma arī par vīzu aizliegumu un uh, līdzekļu iesaldēšanu, kas attiec uz 13 Sīrijas režīma pārstāvjiem. Uh, kurus padome uh, identificēja kā atbildīgos par uh, pret, represijām pret iedzīvotājiem. Padome arī ļoti skarbi nosodīja uh, pasākums, kas šobrīd tiek veikti, vardarbību, kas tiek veikta Sīrijā pret mierīgiem demonstrantiem. Un um, šajās demonstrācijās simtiem cilvēku ir gājuši bojā un vēl daudz vairāk ir ievainoti. Kā daļa no um, sadarbības uh, aspektu pārskatīšanas uh, uh, šobrīd tika apturēta visas aktivitātes divpusējos programmas apspriešanā un apturēts arī divpusējos programmas ar Sīrijas iestādēm kaimiņattiecības politikas ietvaros un Eiro vidusjūras instrumentu ietvaros. Padome paplašināja ES ierobežojušos pasākumus uh, uz vēl desmit eh, individiem, tā skaitā arī prezidentu Basalā Lasādu. Es vienkārši gribētu vēl minēt eh, to, kāpēc mums ir tik liels gods eh, kontaktēties ar Almaleku kungu. Viņam piesprieda trīs gadu cietumsodu par uh, nepatiesu baumu izplatīšanu, kas varot uh, kaitēt nacionālajām jūtām. Es pagājušajā rudenī saņēmu 40 kolēģu atbalstu, lai Amalek kunga kandidatūru iesniegtu Saharau balvas eh, balvai, un martā eh, beidzot Alkmalek kungs tika atlaists brīvībā, un mums ir liels gods ar jums runāt, tāpēc došu jums vārdu. Ir arī citi runātāji šajā sesijā, mums ir arī video uh, saikne ar mūsu Beirotas delegāciju, un um, tur runās Nadims Kurī, kas mums ir zināms jau droā komitejā. Viņš ir uh, zinātnieks pēta šos jautājumus, arī Beirūtā uh, Human Rights Watch birojā strādā. Viņš prezentē situāciju uz vietas. Tad tagad uh, vārds Āmalek kungam. Lūdzu, pastāstiet mums apmēram piecās minūtēs par uh, to, kā jūs vērtējat situāciju Sīrijā un uh, kādi, uh, kā jūs vērtējat ES pasākums. For, uh, uh, your, uh, your calling. and uh, good morning, ladies and gentlemen, all the members of European Union uh, Parliament. Uh, in very short words,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 Vairākas jau nedēļas mājā es biju nobažījusies par to, kas ir noticis ar jums, jo es nedzirdēju ne no jums, ne no jūsu dēla, ar ko mēs uzskatām regulārus kontaktus. Un Ijas Almaleks, jūsu dēls, ir šodien zālē kopā ar mums, un viņš turpinās e, izklāstīt e, šo jautājumu par to, kāda ir situācija Sīrijā. Es nezinu, vai jūs varat palikt tiešsaistē, bet es Tagad došu iespēju Iasam Al-Maleham iespēju runāt. Un lūdzu, kad varat, tad dodaties uz Briselī. Paldies priekšsēdētāji, paldies deputātu par iespēju izteikties un izklāstīt par Sīrijā notiekošo šobrīd un par to, kā cilvēktiesība aizstāvji šobrīd, kāda ir situācija. Kopš 15. marta ir vairāk nekā e, tūkstoši kritušu, ir tūkstošiem ievainoto. Un kā jūs dzirdat no Malekunga, vairāk nekā 11 tūkstoši ieslodzīto cietumi ir pārpildīti, un šobrīd ir tiek izmantoti futbola laukumi, kur izvietot ieslodzītos. Vairāki vārdi, ko mēs dzirdējām, ir aizturēt pēdējo nedēļu Eh, laikā tikai par to, ka ir parādījušies mēdījos tādos kā Alžazīra un, un izklā, izstāstot par to, kas notiek uz vietas. Tāpat tie ir tie, kas tikuši ieslodzīti vēl pirms sacēšanās sākumam. Un vispārīga amnestija, ko varēja izmantot uh, mans tēvs, bija viens no nedaudziem. Almars Abuņi e, tika atbrīvots tikai aizvakar. Vi, e, viņš nesaņēma amnestiju divus mēnešus, kas palika viņa spriedumā. Šāda veida režīms mūsu valstī ir, un režīms nevēlas sadarboties. Un uzklausīt tautas prasības. Naģatika Jārja uzstājās Alžazīra kanālā pirms dažām nedēļām. Nākamajā dienā viņš tika arestēts. Abdulla Halijevs, vēl viens jurists, tika arestēts pēc uz, uh, izteikšanās Alžazīra kanālā. Tie ir tikai daži cilvēktiesību aizstāvji. Uh, tāpat arī vairāki cilvēktiesība aizstāvi, taiskaitā mans tēvs un vēl citi. Visi slēpjas, jo viņu dzīvis, dzīvības tiek apdraudētas. Mana tēva kaimiņi viņam stāstījuši ir, ka drošības dienesti ir saņēmuši rīkojumu nos, nošaut manu tēvu, nevis vienkārši arestēt. Un viņi vēlas vienkārši grib no viņa tikt vaļā. Punkts. Tāpat arī spīdzināšana, kam tiek pakļauti ieslodzītie briesmīgi, uh, un atbrīvotie, kas tiek atdoti ģimenēm, ir dzīvi miroņi. Mēs runājam par dialogu. Mēs dzirdējam no Klintonas, no Obamas, kuri vēlas uztur, a, lai Bašārs atkāpjas no amata. Viņš ir savukārt sarunās ar Krievijas partneriem paudz savu apņemšanos cīnīties līdz galam un apkarot ekstrēmistus. Viņa izpratne ekstrēmisti ir tie, kuri. Uh, Ehm, grib izmantot savas tiesības uz brīvību un demokrātiju. Kā mēs varam prasīt no prezidenta, kurš ir paudus, paudis savu apņemšanos apkarot, cīnīties pret šiem cilvēkiem, lai viņš vadītu reformas šajā valstī? Es domāju, ka neiespējams dialogs ar šādu veidu režīmu. Mēs vēlamies pateikties Eiropas Savienībai un Savienotiem valstīm par piemērotiem sankcijiem, taču, kā mēs dzirdējam no mal, uh, eh, iepriekšējiem runātājiem, sankcijas nav pietiekamas. Ir jāsāk domāt par šī režīmā vēstnieku izraidīšanu. Es uzskatu, ka starptautiskās krimināla tiesas iesaistīšanās šajā etapā ir ļoti būtiska. Mēs labprāt redzētu, lai, ka Eiropas Savienība uzņemas vadošo lomu, piesaistot apvienoto nāciju drošības padomi un starptautisko kriminālu teisi. Un visbeidzot, es gribētu sacīt, arī tā ir daļa no dialoga, ka uh, viņu aplenkumi dažādās pilsētās, noslēdzot elektrību, ūdeni. Es nezinu, kā ūdeni var izmantot ekstrēmisti. Tiek slēgti telefonu sakari internets un pēc tam tiek aplenktas uh, pilsētas, piemēram, Dārā pilsētā 5000 arestēti. Uh, no tiem 1000 ir atbrīvots un četri vēl ir palikošie aizturēti. Paldies, Malek, pār šo papildu informāciju. Es gribētu atsaukties uz jūsu tēvu informāciju, ka ir 15 sazarojumi izlūkošanas dienestiem, katra ar savu iecietumu sistēmu. Tāpēc mums tik tiešām ir jāapzinas, kādā situācijā ir tie, kas ir pakļauti šiem drošības dienestiem. Iz... Un varbūt Eiropas eh, vidusjūras eh, tīkliem vēlas izteikties šobrīd nē. Ne pa to laiku mūsu tehniķi ir sagatavojuši video sakarus ar Beirūtu, eh, lai varētu piesaistīt Human Rights Watch pārstāvi. Diemžēl mēs nevaram Skype savienojumu un video savienojumu vienlaicīgi organizēt. Almalek kungs, es vēlos pateikties jums par to, ka esat palicis tiešsaistē. Mēs vēlam jums visu to labāko, ceram tikties ar jums drīz un darīsim visu, ko mēs varam, lai varētu palīdzēt Sīrijas situācijai. Thank you very much. I'm in trouble, trouble bar. Possible to leave. Okay, thank you. Thank you, bye bye. Paldies un uzredzēšanos. So, Tādējādi. Yes. Kamēr mēs gatavojam video saikni ar Beirutu, varbūt ārējās darbības dienests gribētu izteikties un paskaidrot pasākumus, kas ir īstenoti un tiek īstenot un vēl jāīsteno. Paldies, priekšsēdētāji! Es, esmu Sīrijas Lībānas grupas darbinieks ārējās darbības dienestā. Jūs uzskaitījāt tos pasākumus savos ievadvārdos. Es varu piekrist eh, tam, ka mēs eh, ārējās darbības dienestā, ministra padome un kolēģi, ar kuriem mēs sadarbojamies, apzinās, pa, e, ka situācija pasliktinās un kā arī ir norādīts padomas secinājumos pirmdien. E, tas ar to nebeidzas mūsu pasākuma. Eiropas Savienība turpinās pārskatīt e, situāciju un mēs domājam par e, turpmākiem soļiem, sankciju piemērošanu un tā tālāk. Es gribētu pastāstīt par šobrīd paveikto E, un ņemot vērā augstās pārstāvs paziņojums un cits pasākums, uzaicinot Sīrijas vēstnieku un veicot vēl e, citus pasākums. Vai tas ir tas, ko jūs vēlaties dzirdēt šajā sanāksmē? Katrā ziņā e, rezumējot, Eiropas Savienība un tās dienesti pauž bāžas sakarā ar Sīrijas protestiem jau no marta mēneša. Un mums ir bijusi bezkompromisu nospēja attiecībā pret eh, vardarbīgiem sadursmēm un eh, eh, kādas ir notikušas ar protestētājiem. Mēs augstā pārstāve atkārtot aicināja izbeigt bezskavēšanās svardarbību, atbrīvot politiski ieslodzītos un tos, kas ir arestēti protestu ietvaros, un tik tiešām uzsākt patiesu nacionālu dialogu ar opozīciju un ieviest reformas, kuras ir izziņotas. Izrādījās, ka e, šāda ieviešana nenotiek ka augstā pārstāve e, norādīja šos punktus un vēl vairāk savā paziņojumā taiskaitā e, paziņojumi ir 18, 22, 23, 24, mārta, 9, 22, 29 aprīļa un no 9. māja. Uh, and... Un tādajādi darbības bija pakāpeniskas un ņemot vērā to faktu, ka e, mutisks aicinājums, vārdisks aicinājums Sīrijas režīmu nedēļ rezultāts, Eiropas Savienība izlēma veikt mērķtiecīgus pasākums pret konkrētām personām 23 e, kopskaitā, ieskaitot prezidentu kā jūs pieminējat, ieroču embargo, iekārta embargo, kas varētu tikt, iz, iekārta embargo, kas varētu tikt izmantot pret represijās. Un nesen pirmdien divpusējā sadarbības programmas pārtraukšana ar Sīriju e, partneru attiecību un medem instrumentu ietvaros. Savukārt citas reģionāla rakstura programmas un citi instrumenti vēl aizvien darbojas. there is, a, um, there is the notion that um, ir uh, uzskats, ka turpmākie soļi attiecībā uz Sīriju ir nepieciešami. Labi sadarbojoties starptautiskajiem partneriem, Eiropas Savienībai, apvienotiem nācijām, ar partneriem, kuri var e, īstenot ietekmi uz Sīriju un tās kaimiņu valstīm, tā Turcija piemēram. Taču tas viss vēl nav e, pārveidojies par kaut ko formālu. Šorīt es saņēmu informāciju, ka ir sagatavots projekts drošības padomis um, e, Eh, rezolūcijai, kas eh, ir daris, ticis darīt zināms vakar. Paldies ārējās darbības eh, dienestam. Es gribētu uzdot jautājumu pēc Libānas uzklausīšanas. Ko dara Eiropas Savienības delegācijas vietas, lai palīdzētu cilvēktiesību aizstāvjiem un cilvēktiesību pārkāpumu upuriem, par kuriem mēs dzirdējām no tik daudziem avotiem? Uh, bet pa to laiku es gribētu vērsties pie Nadima Hurijamā. Es eh, gribu jūs eh, sveikt mūsu sēdē un gribu jūs aicināt nākt klajā ar īsu situācijas aprakstu un to, ko jūs sagaidāt no Eiropas Savienības. Lūdzu. Great. Well, thank you very much and thank you for having me. Um, I wanted to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 cilvēki dodas ielās un pēkšņi uh, drošības dienests vai arī citu bruņotie spēki šauj un šaujas cilvēkiem. Tas ir noticis vairāk nekā 20 Sīrijas pilsētās. Lielākā daļa upuru bija dienvidos ap Tēras pilsētu, <clears throat> bet no visā valstī bija šādi notikumi. Banjas un Natakija. No tāpat arī kā valsts dienvidos. Armija vairākās pilsētās iesaistījās, piemēram, Dhārā, un tā izmantoja arī tankus. Mēs zinām, ka vairāk pilsētu tūmā arī armija iesaistījās. Bet nu, līdz šim ir bijis tā, ka mazpilsētas un Tharas reģions un pilsētas Theras rietumos, Adžas un citas pilsētas tiek gluži kā aplenktas, un tām nav nekādas saiknes ar ārpasauli. Tādēļ mums nav tādas ļoti precīzas informācijas par to, kas notiek. Daži varēja bēgt, bēgt uz Jordāniju vai uz Libānu. Un viņi stāst par briesmīgām lietām, par uh, arestiem, nošaušanām, dzīvokļu pārmeklēšanām, siltiem, simtiem cilvēku, kas ir sadzīti sporta halēs, stadionos, arī sievietes un bērni tiek nogalināti. Mēs um, nevaram teikt, ka situācija būtu uzlabojusies. Piekdien un sestdien bija īpaši asiņaini notikumi. Spīdzināšana un uh, vardarbība valda tūkstoši, visdrīzāk desmit tūkstoši ir uh, apcietināti Sīrijas uh, iestādes. Uz papīra atsauc ārkārtas situācija, bet praksē šī uh, patvaļība un uh, spīdzināšana turpinājās. Lielās pilsētās bija demokrātijas pret uh, valdību, aktīvisti, blogu uh, sastādītāji saskars ar represijām. Mēs uzklausījām Malēkungu. Viņš stāstīja par to, ka vesels aktīvistu ģimenes uh, tiek uh, kā ķīlnieki uh, turēt, lai pārtrauktu blogu uh, rakstīšanu. Mēs uh, dzirdējām arī stāsts par situācijas uh, attīstību un kas tad notiek. Ir 25 no cietumiem atbrīvotie, kurus varējām apjautāt viņu dienām vai nedēļām pat. Bija cietumā 21 no 25 teica, ka viņi ir sisti, un nopietni spīdzināti. Viņi bija sisti arestlaikā un tad arī vēl drošības dienas tāk pagrabos ar sistemātiskiem, ar sistemātisku spīdzināšanu sitienu pa pēdām. Elektrorungu izmantošanu un arī tāda elektrorunga uh, izmantošana, ko visādi citādi izmanto lopkopībā, un uh, cilvēks uh, spīdzina, lai viņi izpaustu kādus vārdus, vai arī vienkārši, lai viņi mm, parakstītu lapas, kuras, kurās pēc tam tiek ierakstīts tests, teksts, un viņi piekrīt tam, ka viņi teroristi un tā tālāk. Ārsta palīdzība um, netiek sniegta vairāki ieslodzīti, ar kuriem mēs runājam. Viņiem bija bailes doties uz slimnīcu, jo slimnīcā viņus bieži arestē. Mēs divreiz redzējām situāciju, kad uh, uh ātrās uh, palīdzības mašīnas nesniedz palīdzību, jo viņām neļaus sniegt palīdzību ievainotēm. Uh, palīdzību bieži vien sliedz uh, mašajās, uh, primitīvos apstākļos, un tie, kas mēģina palīdzēt, tos paši arī arestē. Daudzos gadījumos ārstus arestē. Mums nav nekādas cīkākas informācijas. Sirijā kļūst aizvien grūtāk um, iegūt kādu informāciju, jo viedokļu brīvība tiek ierobežota un nav. Uh, Nekāds žurnālists nedrīkst uh, ierasties un ras, rakstīt par Sīriju tie, kas ir uh, ieradušies tos uh, arestē, kā piemēram Alģi, uh, Alģazīra, uh, Angļu uh, korespondenti un arī daudz citi. Uh, viņiem nedēļām ilgi ir. Uh, uh, vienai kamerā jāsēž pirms viņas atlaiž. Un noslēgumā, ko Eiropa var darīt, ko mēs sagaidām no Eiropas? Mēs uh, gribam sagaidīt trīs līmeņu palīdzību. Pirmkārt, uh, jā, uh, atbild. Mēs prasām atbildību uh, divējādos veidos. Pirmkārt, veicot izmeklēšanu vai cilvēktiesību pamatu, vai cilvēktiesību padomu, veikt izmeklēšanu Sīrija vēl nav rēģējis un nav atļāvus pieeju. Tas ir uh, nozīmīgs starptautiskais sabiedrībai un arī Eiropas Savienībai. Uh, ir jāizteno spiediens, lai būtu pieeja dzīviem. Mēs nevar, nevaram tikt atstāti vienkārši novārtā. Mums ir nepieciešama pieeja valstī. Un otrkārt, Malek kungs jau teica. Viņš runāja par starptautisko tiesu, kurai jā, jātiek iesaistītai, un tas atbilst arī ANO rezolūcijai. Eiropas Savienībā jāstrādā koordinēt ar partneriem un uh, arī uh, jāuzņemās atbildība drošības dienestā, arī iesaistot uh, starptautiskās tiesas iesaist. Visam jātiek saistītam, un bez tam mēs atzinīgi vērtējam arī to, ka sankcijas, ko Eiropas uh, padome ir pieņēmusi, tās tiek uh, noteikts vēl striktākas ar iespēju pagarinājumu un arī ar iespēju šīs sankcijas uh, vērst plašumā tas tiek darīts, lai Sīrija nevarētu vairs represijas tik nesodīt vai tik plaši veikt. Eiropai ir nozīmīga loma, iespējot arī partners, piemēram, aicināt Turciju aktīvāk iesaistīties un īstenot spiedienu. Krievija, Libāna, pat šīs valstis ir jāiesaist. Nedrīkst pieļaut to, ka simtiem un simtiem sīriešu vienkārši tiek nonāgalāti. Paldies par šo informāciju un skaidriem ieteikumiem attiecībā uz to, kā Eiropas Savienībā vajadzētu rieģēt uz situāciju. Mūsu apakškomiteja jautājums pār atbildību vienmēr ir mūsu aktivitāšu centrā, un mēs izdarīsim spiedienu uz justīciju, lai pasākumi tiktu ievēroti. Ir pamudinoši redzēt to, ka starptautiskās krimināla tiesas loma ir eh, kļuvusi nozīmīgāka, ņemot vērā Lībijas notikumus, un mēs sagaidām, ka notikumu attīstība būs pozitīvāk. Es redzu, kolēģi vēlas izteikties. Es došu vārdu vispirms Kazačeva kungam, kurš ir vicepriekšsēdētājs. Should I speak in English or in... Vai man runāt angliski? Okay. Thank you. Okay. Perhaps now English because we have the video link. Jā, jūs varat runāt bulgāru valodā, ja jūs vēlties, protams. Paldies! Paldies visiem mūsu viesiem un tiem, kurus varējām uzklausīt un uzklausīt viņu viedokli par situāciju Sīrijā. Mēs esam ļoti satraukti par situācijas attīstību šajā valstī un cilvēktiesību pārkāpumiem. Demokrātijas eh, un cilvēktiesību situācija pasliktinās un, protams, ka Eiropas Savienība ir eh, jau ļoti nopietnas soļus brīdīs spērusi, bet es eh, pilnībā piekrītu uh, Mm, paustiem viedoklim, ka mēs varētu vairāk darīt, it īpaši ANO drošības padomē. Mēs varētu būt daudz aktīvāki, ievadot uh, diskusiju šādā nozīmīgā līmenī. Un mans jautājums ir sekojoši. Jūs um, teicāt, ka mums ir simtiem un simtiem uh, represiju upuru, un jūs pieminējāt arī to, ka EES varētu kopā ar partneru valstīm, tādām kā Turcija, uzņemties nozīmīgāku lomu. Turcija vairākus gadus būtiski paplašināja un uzlaboja attiecības. Mēs, piemēram, uzzinājām, ka ir izmaiņas vīzu politikā starp Turciju un Sīriju, bet kā, teiksim, jūs skatījumā Turcija varētu ko vairāk darīt, lai um, palīdzētu Eiropas Savienībai un citiem starptautiskiem <clears throat> aktieriem ar mērķi, lai ietekmētu Sīrijas uh, režīmu un kā mēs varētu tiešām vērsties uh, un iet tajā virzienā, uh, lai redzētu tās izmaiņas, kādas sagaidām. Paldies. Paldies Kazākungam, tagad Tanaka kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Sīrija tiešām ir brutāla policijas valsts diktatūra, kas 40 gadus jau darbojas ārkārtas stāvoklī, un tiešām nav pārsteigums, ka opozīcija tiks apspiest. Mēs visi esam guvuši mācību no šīs te arābu pavasara, un Damaskā nebūs arābu pavasara. Un uh, mēs. Uh, redzam, ka šis uh, uh, uh, slaktiņš, uh, bet tagad mēs šodien savienojamies ar Skype, un to nav iespējams nobloķēt, uh, pat Berluskonī lietojot uh, Skype. Uh, Un uh, tagad ir cita situācija, ir citi sakari, var nosūtīt uh, fototēlus, un diktatūrām ir uh, varbūt nedaudz jābaidās vairāk uh, un jādomā par to, ko viņi dara. Es dzirdēju par sporta stadioniem, man liekas, ka tas bija Pinošets 73. gadā, uh, savus oponentus sapulcināja sporta stadionā, un tā, tā, tā ir tāda diktatora izplatīta metode. Uh, tagad starptautiskā krimināla tiesa. As well as it offers little wriggle room to do deals with the regime to exit peacefully. Tātad uh, mēs redzam, ka Gaddafi neievēro paši savus likumus. Tātad uh, es neesmu īsti pārliecināts, vai starptautiskās krimināla tiesas uh, Eh, izmantošanu situāciju varētu uzlabot, varbūt pat tikai pasliktināt, bet mēs ceram, ka mērķi tiks sasniegti. Šis režīms ir sekulārs režīms, un šobrīd risks ir tāds, ka kristieši, kas varēja Sīrijā darboties, tagad atgriezīšies Irākā, un tas var eh, apdraudēt Sīrijas stabilitāti. Un Sīrija arī ļauj sievietēm integrēties uh, pilsoniskās sabiedrībā. Tātad ir daži izņēmumi, bet tomēr tā ir brutāla diktatūra. Viņiem ir arī saiknes ar Teherānu uh, un caur Sīriju tiek piegādāti līdzekļi un uh, arī ieroči Hamas un Hezbollah. Un, uh, es uh, šaubos, vai Eiropas Savienības sankcijas būs efektīvas. Manuprāt, un es esmu ticies ar daudziem Sīrijas cilvēkiem, viņi ir ļoti izglītoti, attīstīti cilvēki, viņi, protams, ir pelnījuši kaut ko labāku, bet mēs, rietumos un īpaši Eiropas Savienībā, mums būtu tiešām jābaidās no um, pilsoņu kara, kur ir saiknes arī ar Saudarābiju un Irānu. Uh, un tas viss varētu izvērsties ļoti haotiski. Un um, mēs arī, protams, satraucamies par dubult standartiem. Mēs iekā, ie, iejaucāmies Lībijā, bet uh, līdzīgas lietas mēs nevarētu darīt Sīrijā. Runātājs uh, teica, ka Turcija, Ķīnija vai Krievija varbūt prasīt lielāku demokrātiju Sīrijā, bet es domāju, ka tas tā nav. Mans, eh, manuprāt, būtu jāatjauno Arābu miera iniciatīva, lai iedrošinātu Izrēlu, kas ir viens no iemesliem, kāpēc pastāv šis režīms Sīrijā. Tātad aicināt iz, Izrēlu eh, noslēgt mieru ar Sīriju because there would no longer be the need for a state of emergency and all these. Un tāpēc cerēsim, ka iestāsies miers starp Sīriju un Izrēlu un ka tas varētu būt uh, vislabākais sākums pāries demokrātiju. Paldies, Dano kungs, es tagad gribētu dot vārdu Eiropas ārējās darbības dienestam, lai reaģētu uz uh, Eh, sacīto par Eiropas Savienības delegācijas vietām, ir tīpaši Damasku, un tad mēs atkal varēsim uzklausīt Urijānu kungu. Paldies, priekšsēdētāji, vēlreiz. Runājot par Damaskas eh, delegāciju. Tas ir svarīgs elements. Mums ir jāapzinās, ka viņi strādā vidē, kurā nav visai viegli. E, vietējiem darbiniekiem delegācijā ir bijušas problēmas ar drošības dienestiem. Tāpat e, ir notikušas demonstrācijas un viņu darba apjoms uz vietas ir ierobežots. Iedomājieties, ka ik viens, kurš dodas uz dalību valstu vēstniecībām vai Eiropas Savienības delegāciju, tiek cieši izsok, izsekots no 15 eh, drošības dienestu puses vai kāda no šiem drošības dienestiem, kāda ir Sīrijā redzama. Un, Tāpat jānorāda tādas darbības, visam nesenas vakar diena notika mēdīju kontakts attiecībā uz um, padomu secinājumiem pirmdien, jo pēc pirmdienas oficiālie saziņas uh, kanāli Sīrijā bija tādi, ka Eiropas Savienība uh, sankcionē Sīrijas tautu, uzgriež muguru Sīrijai un mūsu delegācijai nācās um, e, apgāst uz vietas šos apgalvojumus. Tāpat arī e, jānorāda būtiskā analīze informācija, kas ir tikus sniegta uz vietas. Atšķirībā no mums, kas strādājam Briselē. Tālāk vēl viens punkts, ko es vēlos pievienot, ir tas, ka mēs domājam par diskusiju attīstīšanu par to, kā vislabākajā veidā nodrošināt atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai Sīrijā, ņemot vērā mūsu rīcībā esošos instrumentus, kā mēs varētu to vislabākajā veidā organizēt. Un šajā sakarā Eh, delegācija rīkosies ļoti instrumentāli. Paldies! Paldies! Un tas ir mūsu pirmais pienākums atgādināt eh, delegācijām, Eiropas Savienības un dalībās delegācijām par viņu atbildībām e, ieviešot cilvēktiesību atlīnijas hurīkungs. Varbūt tagad jūs varētu izteikties un komentēt diskusiju. Paldies, protams. Vēlos eh, pateikties par būtiskiem jautājumiem. Pirmkārt, kāda loma varētu būt Turcija Eiropā? Viens no galvenajiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies Sīrijā, ir tas, ka nav uzticams starpnieks šodien starp uh, valdību un protestētājiem. Ēģipte, Tunisija, mēs redzējām armijas reakciju šī institūcija nepastāv šodien Sīrijā. Kurš tad var pārvaldīt dialogu un e, garantēt protestētājiem, opozicionāriem, ka viņi vēlāk netiks aizturēti? Un tas ir viens no būtiskiem jautājumiem šodien Sīrijā lai var un iespējams būtu jāizskat šis jautājums ar Turciju, kādu, kādu lomu var Turc, Turcija uzdevti, uzņemties. Esmu dzirdējis no vairākiem cilvēktiesību, atti, cilvēktiesību at, aktīvistiem, ka viņi ir paļaujušies uz Turciju. Tas ir būtu, tā būtu mūsu analīze, bet tas varētu būt viens no tiem uh, Eh, veidiem, kas varētu būt starpnieks un kas varētu būt ar savu diplomātisko lomu. Runājot par pašreizējā Sīrijas režīmu lomu minoritātēm, sievietēm. Ir tiesa, ka šis ir režīms ar laicīgu valdību un pēdējo nedēļu laikā mēs esam saņemuši informāciju, ka režīms izmanto sektārās identitātes, lai gūtu atbalstu. Viņi ir um, izmantojuši teicienu vai nu mēs vai haus. Um, tas tādējādi raugoties uz protestētājiem, mēs negūstam apliecinājumu tam. Ļoti grūti iekļūt un, un, un eh, izpētīt šos jautājumus pilnībā. Taču ir pilnīgi skaidrs tas, kā nospiedošais protestētāju vairākums eh, ir noteikuši sev par prioritāti veidot ne tikai demokrātisku, bet arī plurālistisku Sīriju, kur pastāv viss minoritātes. Jāpaturprātā, ka Sīrijas minoritātes ir dzīvojušas eh, gadsimtiem eh, ilgi, vai tie ir kristieši vai eh, musulmaņi Pirms e, tika izveidots bāzes režīms 62. gadā pastāvēja vienīgi, un tāpēc nevajadzētu iekrist e, šajos režīmas lazdos un nepa, neklaus, e, nepaļauties saukļiem vai nu mēs vai haus, bet mēģināt noskaidrot, kāds ir, te, balstoties uz, uz sarunām, kāds mums ir notikušas, es jūtos samērā paļāvīgi ka tās varētu būt tiesības, kas respektē pozīcijas. Bet eh, noslēgumam, jā, norāda, ka daļa no šiem aktīvistiem, viņiem ir nācies pēdējo nedēļu gaitā bēgt no Sīrijas. Daži ir atraduši patvērumu Libānā, citi e, Jordānijā, daži Turcijā, taču viņi dzīvo ļoti, ļoti nedrošos apstākļos, un par tiem, kas ir Libānā, par šiem aktīvistiem runājot, viņi baidās, ka ciešāk sadarbības starp Libānas un Sīrijas e, drošības dienestiem gadījumā viņi var tikt notiesāti un nosūtīti atpakaļ uz Sīriju. Un tāpēc varbūt ir jādomā par to, Eh, vai daļu no šiem cilvēkiem varētu uzņemt kā bēgļus. Es nerunāju par lieliem apjomiem, bet par šiem nedaudzajiem cilvēktiesību aizstāvjiem, kam ir nepieciešama droša osta. Paldies! Jūsu pēdējā piezīme man liek domāt par Austrumtimoras studentiem, kuriem nācās bēgt no Austrumtimoras represiju dēļ pirms kādu laiku, un pēc tam tika Austrālijas organizēta akcija īstenot. Uh, lai varētu viņus novirzīt uz Eiropas vēstniecībām, kur viņiem tika garantēta iespēja doties uz Eiropu, uz Portugālu, uz dažām Skandināvijas valstīm, un es pieļauju, ka šajā situācijā varētu būt jādoma par kaut ko līdzīgu. Tā nav, ka kungs grib izteikties vēlreiz, lūdzu, es gribu uzdot jautājumu savu piezīmi beigās, manuprāt lielākais režīma atbalsts ir e, e, attiecības ar Izraēlu. Vai šeit varētu runāt par mieru vidējos austrumos un mieru starp Izraēlu, Libānu, Izraēlu, Palestīnu, Izraēlu, Sīriju, vai tas varētu palīdzēt veidot eh, ceļu patiesai demokrātijai Sīrijā. Paldies eh, par šo eh, jautājumu, Ūrikungs. Varbūt jūs atbildēsit. Jā, jautājums ir šobrīd man grūti atbildams divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, ilgu laiku Sīrijas režīms izmantoja savas reģionālās kārtas, vai nu tas būtu attiecībā pret Izrēlu vai Irāku lai norvērstu uzmanību no iekšējās situācijas, lai e, parādīt sevi, kā tikai mēs varam nodrošināt mieru, tikai mēs varam stabilizēt Libānu, tikai mēs varam uzvarēt Hezbollu. Kas notiek pēdējo mēnešu gaitā? Ir tas, ka varbūt Pirmo reizi starptautiskā sabiedrība ir nobažījusies ne tikai par Sīrijas ārējām attiecībām, bet iekšējām. Un tāpēc tas ir jāpatur prātā. Un jāpaturprāt arī tas, ka pats, ja tas būtu cilvēktiesību organizācijas mandātā, tas būtu ārpus šī mandāta. Tomēr jāpatur ir šī situācija prātā. No otras puses, v, es neesmu pārliecināts, vai pareizāk sakot, es gribētu teikt, ka tās, tas ir ļoti nozīmīgs politisks eh, izaicinājums. Pas bija miers eh, starp Izraēlu un Ēģipti. Mubaraks atrada eh, veidu, kā to sakārtot. Taču mums ir jādomā par spriedzes mazinājumu re reģionā kopumā un arī jādzīst tas, ka Sīrijas vietējā situācija ir nozīmīga un mums ir jādomā par eh, demokrātiskām uh, un efektīvām reformām. Tad, kad viens no visievērojamākajiem biznesmeņiem un režīmu sabiedrotajiem izteicās intervijā New York Times, e, viņš sacīja, ka Izraels var tikt uzskatīta gan kā draudz, gan kā um, um, gan kā kārts viņu interesēs. Un šis ir vēl viens papildu bāžu avots. Paldies! Turpin priekšsēdētāji. Manuprāt, šāda veida viedokļa apmaiņa ļoti nozīmīgi un ļoti žēl, ka mēs te var izmantot visas valodas šobrīd. Paldies, Hurien kungs, es gribu pateikties arī Eiropas Savienības delegācija Beirūtā, kas padarīja šo viedokļu apmaiņu iespējamu. Es zinu, ka delegācija seko web straumēšanā šai, eh, šai sarunai, kas ir iespējams ikvienam. Bet varbūt eh, vienu minūti kopsavilkumam Malekam, un tad mēs varēsim sēdēt beigt. Paldies! Es gribētu komentēt dažus jautājumus, ko pieminēja Tānoka kungs. Viens no tiem ir eh, režīms, kas ir nesektu režīms, diemžēl. Kā jau mēs dzirdējām no Horikunga. Režīms pats spēlē šo reliģisko grupu kārti. Un ja mēs palūkosimies vēsturiski Sīrijā, kad mums bija demokrātija, tad bija kristiešu premjerministrs. Sīrija vienmēr pagātnē sadzīvoja musulmaņi, kristieši, jūdi. Uh, un to nodrošināja Sīrijas tauta. Otrakārt, Izraels jautājums, kā jau mēs eh, dzirdējām vi, eh, video saiknē. Es, eh, tas ir tikai iemesls. Es domāju, ka labāk Izrēlai ir noslēgt mieru ar Sīrijas tautu, nevis ar diktatorisko režīmu. Paldies! Un ar šīm piezīmēm mēs Sīrijas un e, Līča valsts situācijas apspriešanu beidzam, bet mēs to varēsim atkārtot e, nākamajā sanāksmēs. Nākamā sanāksme ir devi, notiek 9. jūnijā Strasbūrā, kad mēs tiksimies ar cilvēku. Eiropas padomes cilvēktiesību komisāru Tomas Hamarbergu. Un pēc šīs formālās sēdes Kazakungs, apakškomitejas priekšsēdētājs, organizēja tikšanos ar Konelu Liboru Libmanu, kurš pārstāv Izrēlas aizsardzības spēkus. Un tā notiek pēc mūsu e, Izraels delegācijas e, īpaša lūguma. Paldies un sēdi beidzam.